Bene, allora possiamo prendere posto. Paldies, kolēģi, ja jūs varētu apsēsties, mēs varētu nekavēties ķerties pie darba. Abbiamo un'ora a disposizione, poi avremo il voto. Un'ora... Pirms balsošanas mūsu rīcībā ir viena brīva stunda. Līdz ar to mums ir uh, palicis brīdis, lai izskatītu 14. darba kārtības punktu. Eiropas inf energoinfrastruktūras vadlīnija izveide un lēmuma 1364 atcelšana. Referents ir Koreida Kampus kungs, un pēc ziņojuma apspriešanas mēs varēsim vēlāk ķerties pie balsošanas. Lūdzu, referenti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pašā sākumā pateikties ēnu referentiem par labu sadarbību. Mums izveidojas patiešām veiksmīga sadarbība. Gribēju pateikties arī padomēji, jo pateicoties padomas centieniem, neformālai, mums bija izdevība piedalīties arī neformālajā energo padomē pagājušajā nedēļā Kopenhāgenā. Jā, protams, mums ir kaut kas jāsāk darīt enerģijas jomā Eiropas Savienībā. Ir nepieciešama tirgus liberalizācija. Mēs runājam par trim ļoti būtiskiem mērķiem energo jomā. Energo apgādes drošībai ir jābūt pietiekam augstai, ir jābūt inovācijām un ir jāgarantē ilgtspējīga enerģija ir jāizmanto lielākā apmērā atjaunīgie energoavoti. Kas tad īsti notiek? Kāda ir situācija? Mēs eh, savā ziņojumā esam atbalstījuši komisijas priekšlikumu. Mums šķiet, ka komisijas priekšlikums ir pietiekami veiksmīgs. Tā tad ir jānojauc dažādas barjeras, jāturpina pilnveidot infrastruktūru un ir jābūt labākiem tīkliem, kas iet pāri valstu robežām. Ir jārada arī jaunas darba vietas. Un atcerēsimies, ka ir nepieciešama arī vienošanās ar padomi. Bet, protams, mēs vēl pie šī jautājuma atgriezīsimies. Tagad daži vārdi par grozījumiem. Ar grozījumu palīdzību mēs gribam spēcināt Eiropas tīklus, un, protams, arī instrumentiem ir jābūt efektīvākiem, ir jābūt uh, vairāk iespējām izmantot infrastruktūru. Tīklu operatoriem ir jāsadarbojas, lai varētu nodrošināt uh, augstāku efektivitātes līmeni. Uh, Protams, ir arī tādi vispārīgas nozīmes projekti, ir reģionāls grupas, kas tika paplašinātas, lai uh, palielinātu iesaistīto pušu skaitu. Protams, ir jāparūpējas par pietiekami labu procesa ritēšanu uz priekšu. Ir jāpātrina lēmumu pieņemšanas procedūra. Mēs likām priekšā piešķirt vairāk kompetenču regulējošai iestādēji. Ir ACA, eh, energoregulātoru eh, pāraudzības iestāde, un tai ir eh, jāpiešķir vairāk pilnvaras. Tā būs atbildīga par tīkliem un ir jāizmanto pieeja no augšas uz apakšu komisijas kompetencē joprojām būs uh, dažādu tīklu saraksts. Mēs noskaidrojām arī vairākus termiņus, proti um, atzīmējot regulas stāšanās spēkā brīdi, ir uh, jābūt labākai, pilnveidotākai infrastruktūrai un lēmumiem ir jātiek pieņemtiem caurskatāmākā manierē tālāk. Uh, izvēles kritēriji. Manā ziņojumā tie ir vēl spēcīgāk uzsvērti, runājot arī par tās augtajām energo salām. Izvēloties projektus, eh, ir jāveic e, ieguvumu un zaudējumu analīze un ir jāizmanto nepārprotam kritēriji. Un nedrīkst pieļaut to, ka kāds, ka viena dalība valsts bloķē kādu projektu. Runājot arī par atsevišķām licencēm. Ir jābūt viens pieturs aģentūrai. Mēs arī esam iestājušies par šādu pieeju. Ir jāizmanto trīs gadu laika periods un tātad trīs gadi ir maksimālais laiks, lai izveidotu vienu, uh, vienas pieturas aģentūru. Ja uh, ir konstatēta pārauga praksa, pārauga prakses gadījumi, tad ir jāizstrādā prēmijas, un ja kāda dalība valsts uh, ir uh, izvirzījuši pat ambiciozāks mērķis, tā ir attiecīgi jābalvo. Un ir jāparūpējas, lai uh, tiktu sankcionēti tikai tie, kas ir uh, nolaidīgi un nav pildījuši savus uzdevumus. Runājot arī par tīklu veidošanu un starp savienojumu veidošanu. Jo starp savienojumu veidošana nenorisinās tik ātri, kā mēs to vēlētos ir jā, protams, reģionālajiem iestādēm ir jāuzņem sava atbildība, ir jābūt labākai sadarbībai ar trešajām pusēm, un komisija teica, ka varētu rīkot arī konkursus, lai varētu parūpēties par labākām alternatīvām. Tiek domāts arī par jaunām institucionālām struktūrām, par koordinācijas iestādi, tātad uh, operatīvo sistēmu koordinācija. Ja, piemēram, kādā vietā pazūd elektrība, tad ir jābūt labākai koordinācijai un jābūt iespēja uz, uzreiz to labot. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas, lai infrastruktūru izmantot pēc iespējas labāk un uh, Mēs šeit īstenībā ne, nepiedāvājam kaut ko pilnīgi jaunu. Mēs gribam, lai šie pārvades uh, tīklu operatori, jeb TSO, varētu labāk sadarboties, ciešāk sadarboties, uh, un tas, protams, uh, nāk par labu visiem. Tālāk par valsts finansējumu. Mums ir jācīnās pret dažādām konferences deformācijām, lai netiktu izšķērdēt ne līdzekļi, ne enerģija. un nedrīkstētu piešķirt līdzekļus neilgtspējīgiem projektiem. Priekšsēdētājs kundze, kāds ir mūsu prie, priekšsats par to visu? Mēs gribam īstenot tādus projektus, ko uh, ir piedāvājuši dalībvalsts un kas ir uh, pakļaut kopīgām interesēm. Protams, ir jāievēro arī noteiktie termiņi, jo panāktais progress līdz šim ir bijis visai gaus. Daudzi grib saglabāt dominējošu palīdzību un tādēļ ir grūti uzlabot jau ieviestos projektus. Vedot sarunas, Eiropas parlamentam vienmēr tajās ir jāpiedalās, lai mēs varētu būt saliedēti, lai mēs varētu runāt unisonā un kopīgi ar komisiju izveidotu kopīgu energotirgu un varētu reaģēt, lai visā Eiropā būtu jau drīz plūcama šī darba augļi. Paldies eh, vēlreiz visiem ēnu referentiem un ceru, ka arī nākotnē mūsu sadarbība norisināsies tikpat produktīvā gaisotnē. Un gribēju pateikties visiem, kas uh, man tik ļoti palīdzēja. Paldies! Paldies, turpiem priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sadaurgas kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Uh, first of all... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju sākumā pateikties referentam par viņa veikumu. Un jāsaka, ka ziņojums ir patiešām ambiciozs. Uh, we regard this uh... Mēs uh, uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir labi pārdomāts un tas ir uh, arī ieraudzījis dienas gaismu pareizajā brīdī. Gribēju pateikties Dekampos kungam par to, ka viņš komisijas priekšlikumu varēja uzlabot vēl vairāk. Visumā es varu atbalstīt šo vispārīgo pieeju un to eh, sarkano pavadienu, kas vīst cauri visam ziņojumam, proti, ka kopienas pozīcija ir jāatbalsta šādā tik nozīmīgā likumdošanas aktā. Okay what I appreciate this or that aspect of. of uh... Es neatkārtošu visās detaļās, ko es domāju par katru regulas aspektu un par piedāvātiem grozījumiem. Grozījumi ir visai daudz skaitlīgi. Un uh, tikai gribēju kolēģiem pateikt, ka ziņojumu visā visumā atbalstu. Tagad par dažiem atsevišķiem aspektiem, par ko noteikti ir uh, jārunā un jādiskutē vairākas reizes. Mums ir jāvienojas par kompromisiem parlamentā, un es uh, prognozēju, ka būs uh, tāda kā rīvēšanās starp parlamenta un padomas pozīcijām. Visu pirms problēmas, kas rodas, nav strateģiska rakstara. Nē, mēs te pat drīzāk runājam par tādām dažādām piņķerīgām detaļām un procedurāliem jautājumiem. Tā tad tas ir projekts, kas ir pakļauts visu kopīgajām interesēm. Tas ir vispārīgs nozīmes projekts. Un un referents ir nedaudz grozījis procedūru, vismaz formulējums, kā tā tiek atspoguļot tekstā. Uh, Es varu atbalstīt uh, galvenos vilcienus šajās ziņās, bet dažas detaļas, kas uh, nestoties uz to mm, varbūt nelielu izmēru, varētu šīs nesvarīgas, tomēr mums šķiet vitāli svarīgas. Tālāk, ja mēs runājam par eh, vispārīgas nozīmes projektiem, ir jāatlasa šādi projekti. Uh, Un nevajadzētu te ieviest kaut kādu sarakstu vai kategorizāciju, kā šie projekti tiks izvēlēti. Te ir uh, grozījumos atrodami tādi kā mājieni, kas runā par uh, tādu sagrupēšanu, par projektu sagrupēšanu, par klasteru veidošanu. Man tas rada tādu visai Es esmu noraizējies, vai tas patiešām ir pareizi formulēts. Un mums ir jāpadomā, kā um, definēt uh, šīs lietas, jo ir jāatrod veiksmīgākais formulējums un jāparūpējas, lai procedūra norisinātos pēc iespējas ātrāk un gludāk. Varbūt jums šķitīs, ka es te tikai piesienos dažiem atsevišķiem vārdiem, bet uh, tas arī ļoti būtiski. Te ir runāts par goals, par mērķiem un citos uh, fragmentos, apsvērumos. Tiek runāts par 2020. gada mērķiem un tā tālāk. bet kad vārds mērķi, goals parādās arī um, vispārīgs nozīmes projektus atspoguļot un rakstot par uh, projektu atlasi, es domāju, tas ir pārāk plašs formulējums, jo visa stratēģija attiecas uz um, tādiem mērķiem, kas ir pakļaut energoefektivitātei. Tātad šos vārdus varbūt nevajadzētu tekstā lietot visās vietās. Tālāk reģionālās grupas, reģionālo grupu definīcija. Arī tas ir no svara. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam mēģināt izplēst par katru cenu šīs reģionālās grupas. Varbūt te jābūt kādām atsaucēm. Varbūt to varētu atrunāt kādā citā dokumentā. Mums ir jāparūpējas, lai ražotāji, operatori, patērētāji varētu daudz aktīvāk piedalīties visā procesā, lai parūpētos par tādu caurskatāmību. Domāju, mums šajā kontekstā vajadzētu tomēr atgriezties pie komisijas sākotnējā teksta. Tas bija nu, viss, ko gribēju sākumā teikt. Paldies! Paldies, ka jūs nerunājāt. Es gribēju pateikt, ka mums ir um, jābūt uh, pietiekam disciplinētiem, nevajadzētu runāt pārāk ilgi. Un tagad došu vārdu Valēnas kundzei. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Gribēju uh, uzteikt mūsu referentu. Ziņojums ir patiešām labi pārdomāts. Es domāju, ka ļoti daudz viņu atbalstīs. Man šis ziņojums. Uh, ir ļoti svarīgs nevien uh, tikai tādēļ, ka es esmu ēnu referenti no politiskās grupas, bet uh, arī strādāju pie Connecting Europe instrumenta. Mums ir jāsaprot, ka it sevišķi enerģijas sektorā tas ir tāds revolucionārs instruments, eh, runājot gan par procedūrām, administrāciju un arī finansējumu. Bet ir arī vairāk izaicinājumu. Mums nevajadzētu iejaukties uh, tirgus procesos, piemēram, tādā veidā, da, izveidojot tādu neizdevīgu konkurenci vai novedot vispār pie konkurences deformācijas, uh, saglabājot arī līdzsvaru starp privātiem un valsts līdzekļiem. Jāparūpējas, lai šādi projekti veicinātu tirgus integrāciju un konkurenci un garantētu ka eh, tiek piešķirti, ka līdzekļi, kas tiek piešķirti projektiem, tiek piešķirti patiešām liederīgi. Un ir jāparūpēs arī par starpsavienojumu veidošanu. Komisija ir noteikusi ļoti ambiciozus mērķus, un tādēļ arī dalību valstīm būs jādara ārkārtīgi daudz, lai šos projektus patiešām pārvērst veiksmīgos projektos. Tagad vairāk tehniskas dabas jautājumu. Ja mēs runājam par uh, atlases procesu reģionālajās grupās, tas ir uh, ļoti svarīgi, un es augstu vērtēju to, ka referents uh, šo procesu ir padarījis pietiekami atklātu, bet mums ir jāiet vēl solis tālāk, ir nepieciešams vairāk efektivitātes un caurskatāmības. Eh, pārvades tīklu operatoriem ir eh, piešķirt ļoti liela uzmanība. Mums ir jādomā par labāku tīkla sadalījumu šiem TSO un eh, arī patērētājiem vajadzētu dot iespēju piedalīties reģionālo grupu darbībā, padomājot arī par izmaksu efektivitāti. Pašreizējā ja Likumdošanas aktā vairākus projektus, piemēram, nevarēja iekļaut sarakstā, ja tos atbalstīja privātpersonas, bet neatbalstīja TSO. Es uzskatu, ka uh, ziņojums noteikti solis uz priekšu tiks uzlabot uh, atlases procedūras caurskatāmību, bet ir daudzas lietas, kas joprojām ir miglā tītas. Uh, kā tiks pieņemti lēmumi, kā šajās grupās norisināsies darbs un tā tālāk. Mums noteikti vajadzētu to labāk saprast. Tālāk par kalendāru. Lai varētu uzlabot elektrības pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam. Uh, darbību un mums ir jāsaprot, kādi projekti šeit tiks iekļauti, jo, piemēram, paredzētais kalendārs ir pārāk ambicios un nav iespējams to uh, vienmēr izpildīt. Komisija eh, vēl nav pieņēmusi šo priekšlikumu. Varbūt, ka mums vajadzētu paredzēt pārējas eh, periodu, uh, lai projekti, kas ir izpildījuši, kas atbilst visiem kritērijiem, varētu arī tikt uh, iekļaut gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam. Es uzskatu, ka uh, jārunā arī par um, sašķidrināto dabas gāzi, un uh, man vēl ir dažas detaļas, ko es gribēju pieminēt, bet šķiet pagaidām tas būtu viss. Paldies, un paldies arī referentam. Paldies, Žado kungs, lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī referentam par labi eh, paveiktu darbu. Paldies par eh, efektīvu sadarbību ar ēnu referentu. Mūsu izpratnē šai ziņojumā ir ļoti eh, vērtīga informācija. Uh, Tas viss saskan ar uh, eh, inteliģentiem viedajiem tīkliem, ar šo koncepciju, ar transportu, pa dažādiem ceļiem, to starp autoceļiem. Un šeit ļoti pamatot tiek norādīts uz uh, mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem, energo uh, nodrošinājums un tā tālāk. Es uh, vēlējos vaicāt referentam par CERN uh, nostiprināšanu. Priekšlikumi ir ļoti interesanti. Uh, Eh, šeit ir nepieciešama tāda Eiropas eh, perspektīva šim darbam, šim, eh, šai darbībai. Vēlētos uzstāt uz trim lietām. Pirmkārt, runājot par elektroinfrastruktūru šeit, tātad ir nepieciešams tā uzmanīgi nošķirt gāzi no elektrības Eh, un īpaši ar lielu nopietnību pievērsties eh, elektropārvades eh, specifikai. Tekstā pagaidām figurē arī CCS, Carbon Capture and Storage. Tas mūsu izpratnē nav īsti pamatoti, jo tekstā, tekstam gal galā ir jāatbild uz trim mērķiem iekšējā tirgus integrācija, tad energotirgus integrācija un eh, piegāžu nodrošinājums, kur pretī jautājums par CCS oglekļa uztveršanu un noglabāšanu eh, šim, te, šim te trim kritērijiem neatbilst. Tas ir nākotnes jautājums. Pagaidām vēl ir zem liels jautājums zīmes šīs eh, tehnoloģijas vispār dzīvotspēja un pamatotība. Un uh, Tas vienkārši ir kā, tāds, eh, kā tāda skaista dekorācija, kas ir domāta uzmanības eh, pārvirzīšanai no mm, šī brīža degošiem jautājumiem. Tālāk par kopējas, eh, kopējas intereses projektiem. Šo sadaļu mūsu izpratne vajadzētu izvērst, vairāk runājot par reģionālajiem projektiem, par tādiem mm, tātad šeit jau tagad reģionālo grupu līmenī notiek aktīva darbība. Um, patērētāju līmenī, bet uh, ir jāskatās, kā iet pretī tām grupām, kas tā um, nejauši, neorganizēti izsakās par, par šiem jautājumiem. Šeit ir nepieciešama maksimāla inter, integrācija starp mm, visām ieinteresētajām pusēm, vairojot uh, kopīgu projektu, sociālo pieņemamību. Šeit ir uh, tātad izmaksu un ieguvumu pamatotība eh, vairāk jāizceļ. Tāpat eh, integrējot ilgtermiņa aspektu, tātad izmaksu un ieguvumu, eh, ieguvumus vērtējot. Pagaidām tas nav darīts, šeit nav tātad ener, energo nozars mērķi pietiekami integrēti. Visbeidzot, nevēlos apstrīdēt uh, izaicinājumus, kas ir uh, vides jomā, kas ir infrastruktūras jomā, kas ir sabiedrības līdzdalības jomā, energoefektivitātes jomā. Mums uh, tomēr vajadzētu kaut kā labāk saskaņot vides ietekmes vērtējumu procesu, sabiedriskās apspriedes, apspriešanas. To visu vajadzētu tādā viendabīgākā formātā, rāmī likt, jo pat trim gadiem mēģināt visus tīklus kaut kā saintegrēt eh, tā haotiski, druģaini, tas diemžēl neizdosies, un mēs varam zaudēt um, vairākus vērtīgus projektus, kas vienkārši nebūs eh, nobrieduši tādā dabīgā eh, tempā. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos piebalsot nu pat runājušajiem kolēģiem, jo īpaši sveicot Antonio Koreru, mūsu referentu. Es domāju, viņš ir tik tiešām pelnījis apsveikumus un suminājumus par uh, ārkārtīgi labi sagatavotu ziņojumu. Tajā pat laikā viņš ir pietiekami ņēmis vērā referentu atziņas un norādes. To, es domāju, ir jānorāda. Bet es vēlētos referentam teikt, lūko, ir vairāki punkti, vairāki aspekti, kuriem uh, nākotnes regulējumā vajadzētu spēlēt prioritāru lomu. Tālūk, pirmkārtām ir uh, plānošanai jābūt ar Eiropas dimensiju, ar Eiropas redzējumu. Tas enerģētikas plānošanā līdz šim ir bijis tas lielais trūkums, un uh, tas ir uzdevums numur viens nākotnē. Tas mums ir jādara, mēģinot um, tātad pacelties pāri tādai nacionāla līmeņa domāšanai enerģētikas jomā. Ir uh, jāmēģina iet tālāk par valstu interesēm, par nacionālām interesēm, mēģinot nonākt pie Eiropas izpratnes, Eiropas skatījuma, Eiropas apziņas. Un mēs alaži esam atbalstījuši es institūciju lomas spēcināšanu šajā ziņā, jo īpaši Eiropas komisijas lomas spēcināšanu. Ja runājam par reģionālajām grupām, šeit joprojām skaidrības nav vienā jautājumā. Es runāju par noteikumiem, eh, kas, uz, kā, uz kuru pamata darbojas vispār šādas reģionālās grupas, un jo īpaši par darba metodi, kas būs eh, jāievēro, slēdzot nolīgumus starp šādām reģionālām grupām. Uh, Es domāju, tas būs uh, ļoti nepieciešams uh, pirms uh, tiek lemts par kaut kādiem kopīgiem projektiem. Tālāk vēlētos runāt par to, cik nepieciešami ir pasvītrot, ka tas tie energoprojekti, kuriem nav pārobežu dimensijas, bet kas vienalga tātad sevi ietver būtiskus savienojumus, uh, Eh, starp eh, reģionāliem tirgiem. Šādus eh, projektus nedrīkstētu diskriminēt projektu atlasē. Tātad Eiropas intereses projekti nav tikai un vienīgi jāsaprot kā pārobežu projekti. Ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka arī tātad valsts līmeņa projekti var būt ar lielu Eiropas līmeņa nozīmi. Tālāk vēlos pasvītrot to, cik svarīga ir viendabīga tāda pēctecīga mm, politika, uh, īstenojot uh, energoinfrastruktūras savienojumus. Visi citi projekti, ko īsteno Eiropas institūcijas, nevēlos ap, apstrīdēt uh, iepriekš runājušos, bet vēlos pasvītrot. Ir svarīgi šādi viendabības kritēriju un priekšnosacījumu. Šeit ir vajadzīga saskaņa ar rūpniecības politiku, vīdes, eh, patērētāju politiku. Tas viss ir būtiski svarīgi, ja vien mēs vēlamies, lai mm, Eiropa nonāktu pie tāda vienota, universāla skatījuma uz enerģētikas jautājumiem Eiropā. Līdzīgā kārtā ir jāpasvītro arī tas, ka mums eh, ir vajadzīga tikai un vienīgi augstākā līmeņa infrastruktūra. Mēs e, nevaram pārāk maz spiest uz energoefektivitātes nozīmi. Un, ja runājam par šeit piedāvāto pieeju, es domāju, e, trīs gadu termiņš ir jāsīsina uz diviem gadiem, vismaz jāmēģina. Tāpat arī uzskatu, ka ir jāpasvītro tas cik svarīgi ir aktīva pilsoņu līdzdalība šādu projektu apspriešanā. Paldies, priekšsādātājs, saka nākamais runātājs. Vēlos piebalsot kolēģiem, sveicot referentu. Mūsu priekšā ir ļoti līdzsvarots ziņojums. Komisija ir lieliski pastrādājusi un referents ir pārspējis pats sevi. Trīs komentāri pār to, ko varam lasīt šajā priekšlikumā. Pirmām kārtām varu piekrist referentam tai ziņā, ka kā nulles soli mums eh, ir eh, tātad eh, maksimāli efektīvi jāizmanto jau esošā infrastruktūra un tikai tad jādomā par jaunu infrastruktūru un projektiem. Es domāju, vēl daudz ko var darīt esošo tiesību aktu transponēšanā un ieviešanā. Uh, maksimāli labi izmantojot esošo infrastruktūru un izvairoties no neefektīviem, dārgiem un lieliem jauniem projektiem. Ikreiz, kad runājam par ieguldījumiem jaunajā, jaunā infrastruktūrā, mums ir pirmām kārtām jāpadomā par to, cik efektīvi mēs izmantojam to, kas mums jau ir, un tikai tad domājam par kaut kā jaunu radīšanu. Otram kārtām pilnībā piekrīt referentam un komisijai šādā ziņā iz, izvērtēšanas kritērija, izmaksu efektivitātes analīze. Šeit ir nepieciešama struktūrēta, standartizēta mm, tāda sistēma, tā lai mēs pilnīgi objektīvi atvēlētu atbalstu visnozīmīgākajiem projektiem, kas pilnīgi objektīvi ir prioritāri un ar vislielāko atdevi. Tikai tā mēs eh, sasniegsim izvirzītos uzdevumus. Protams, vēlams slēpjas detaļās, kā mēs tā visi labi zinām. Situācija nav no tām vienkāršākajām. Un, eh, ja runājam par, kādu, par kritiku, tad eh, var piekrist kolēģiem desmit gadu termiņš tīklu izstrādai reģionālās grupas komisija savā sākotnējā tekstā. Nu, tā bija pretrunīga. Trešais pants, septītais punkts eh, bija tāds pretrunīgs. Tur komisija lika priekšā, ka reģionālās grupas būtu tās, kas nāk ar eh, investīciju projektiem, priekšlikumiem un piesakās uz ēs atbalstu. Un tad mm, šie projekti tiktu iestrādāti desmit gadu tīklu izstrādes plānā. Bet, ja paskatāmies trešajā pielikumā, tad tur ir lasāms akurāt pretējais. Kā lūk, uh, tikai tās, ka par e, ES līmeņa prioritārām investīcijām uzskatām tikai tie projekti, kas jau ir iekļauti desmit gadu plānā. Nu tad kā tad ir? Kam ir jānāk vispirms, lūdzu, likvidēt šo pretrunu? Un tas nav viss. Es uzskatu, ka akurātāk ir pirmā versija, proti kā iniciatīva piedara reģionālajām grupām. Bet jautājums rodas eh, tālāk, kurš veiks um, ekonomisko pamatojumu, kurš veiks ieguvumu un izmaksu analīzi. Ja mēs raugāmies trešajā pielikumā no otras puses, tad uh, sanāk tā, ka cerība uz īstenošanu būtu tikai tiem projektiem, kas jau ir iekļaut desmit gadu plānām un visa infrastruktūras pakete no tā kļūs vājāka. Līdz ar to es ierosinu kopā ar referentu un komisiju likvidēt šo pretrunu dokumentā. Paldies! Andrēmas eh, kundzei tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. No sākuma gribēju uzteikt referenta darbu, un man ir tikai daži papildinājumi ēnu referentu teiktajam. Jā, patiešām jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Um, Enerģībelēt. Un uh, mēs beidzot esam uh, uzsākuši uh, struktūrēt uh, Eiropas enerģijas tirgu. Es gribēju pateikt, ka enerģija vienmēr mm, ir ļoti lielā mērā bijusi valstu valdību pārziņā. Uh, Mēs visu nevaram atstāt tikai tirgus ziņā. Protams, tirgus, energotirgus pilnveidošana noteikti varētu nākt par labu, un tas varētu ļaut piedāvāt arī patērētājiem interesantākas cenas. Uh, Tikai divi piemēri. Eh, Žado kungs jau to pieminēja, tā tad mēs eh, nospraužam ilgtermiņu mērķus, mēs zinām, kam ir jānotiek 2050. gadā, tātad proti būt pilnīgi neatkarīgiem energojomā, bet arī eh, pilnībā izmantot atjaunīgos energoavotus. Lai šos mērķus sasniegtu, mums ir jādomā arī par šo jauno elektrotīklu un Komisijas piedāvātais skaitļi bija 200 miljārdi un tad 70 miljārdi gāzes infrastruktūrai. Man jau nav nekas pret gāzi kā energo avotu, tā vienmēr ir ietilpus šajā energo kokteilī, bet mums pat tiešām ir jāparūpējas, lai tīkli arī tiktu piemērot atjaunīgajiem, atjaunīgajiem energo avotiem. Uh, Protams, mums ir jādomā arī, e, kas tad īsti notiek tirgu un 2030, 2050, um, tātad 2030 un 50 gads līdz šim gadam jau ir e, jāsasniedz konkrēti mērķi. Protams, mums arī ir jāatbalsta liela infrastruktūras projekti, ir e, jāparūpējas gan par pārvaldību, gan par finansējumu, bet enerģijas. Um, Eh, avoti, tātad cik daudz enerģijas avotu būs mūsu rīcībā, tas būs atkarīgs arī no vietējās sadarbības un arī uh, no uh, eh, sadales. Domāju, ka tie patiešām ir uh, divi būtiski komentāri. Gribēju to vienkārši paziņot mūsu referentam. Katrā gadījumā viņš ir veicis patiešām labu darbu. Paldies! Grazie. Madame del Castillo. Sí, eh, gracias. Del Castillas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. esmu pārliecināta, ka nebūšu pēdējā, kas šodien sveic referentu. Šeit eh, tik tiešām varam runāt par to, ka teksts ir izdevies ļoti līdzsvarots un eh, visaugstākajā profesionālajā līmenī eh, sagatavots. Es vēlos runāt par trim aspektiem. Mums rīcībā ir maz laika, bet es domāju, ka tik un tā ir vērts runāt par šīm lietām. Pirmām kārtām vēlos no sirds pateikties referentam par labu paveiktu darbu, bet arī par solījumu iestrādāt uh, grozījumus vairākos pāntos - 72. grozījumu un 73. grozījumu Domāju, ka eh, priekšlikums par benchmarks, par eh, standarta šo te starprezultātu sistēmas izveidi ir eh, spīdoša, jo īpaši pārobežu kontekstā tā sevi attaisnos. Mēs tātad šeit galvenokārt runājam par pārobežu savienojumu vērtēšanu. Tas ir ļoti svarīgi. Atsevišķos gadījumos idejas eh, robežas pusēs, vienā un otrā robežas pusē būtiski atšķiras, valstīm ir savas prioritātes, sava izpratne, un tā rezultātā dažreiz eh, nekas no savienojuma nesenāk. Tā kā būtu ļoti labi, ja mums būtu tā, tāds kā, tāda kā referenču sistēma, kas eh, nodrošinātu šo atbilstību, salīdzināmību. Tas būtu ne tikai vērtīgi un liederīgi, bet eh, ļaut arī atrisināt vairākas praktiskas dabas problēmas. Otram kārtām reģionālās grupas definīcija. Mm. Un tas tā vienmēr ir, mums ir liels grūtības atrast labu definīciju arī šai gadījumā. Tajā pat laikā ir ļoti svarīgi, lai tās valstis, kas veido reģionālās grupas, varētu baudīt eh, tās iespējas, ka mm, viņu piedalītie projekti vispār tiek eh, izvērtēti un izanalizēti, tāpēc pilnīgi noteikti šis priekšlikums ir jāapsver tālāk. Nu, eh, piemērs eh, - Ziemeļu dienvidu koridors. Tātad tīkla, tīkla Ziemeļu dienvidu asī. Šeit varētu izveidot divus apakškoridorus, pirmkārtām no dienvidiem līdz centram, Un uh, tad otrs no centra līdz uh, ziemeļiem. Un es domāju, šeit varētu kādu labu grozījumu tikt izdarīti. Otram kārtām par viedajiem tīkliem. Um, nu, viedie tīkli, tas tā moderni un stilīgi izklausās, bet tiem ir jābūt pirmkārtām efektīviem. Un eh, šeit definīciju vajadzētu precizēt. Mums ir jāsaprot, ko, kas slēpjas aiz šī mm, stilīgā vārda uh, eh, viedais tīkls. Ir ļoti svarīgi, lai būtu labs, konkrēts regulējums, uh, regula, kas uh, noteiktu šādu tīklu izveidi un uh, darbību, jo Citādāk eh, no šiem viedajiem tīkliem paliks tikai šis vārds. Paldies! Es arī gribētu pateikties referentam par darbu un īpaši par pirmo grozījumu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā energoefektivitātes nozīmi, domājot par infrastruktūru. Uh, Komisija atzīst, ka jau līdz 2020. Eh, gadam mēs uzlabosim rādītājs par 20%, tad katru gadu tiks ietaupīti 6 miljardi eh, gadā. Tā tad ir svarīgi, lai mums būtu eh, investīcijas infrastruktūrā. Un es apsveicu energoefektivitātes pieminēšanu šeit pirmajā grozījumā. Par līdzsvarotām investīcijām starp elektroenerģiju, gāzi un citiem. Šeit ir jādomā par nākotni, tātad oglekļa emisiju samazināšana nozīmē, ka mēs būsim atkarīgi no elektroenerģijas, uh, no siltumsūkņiem, tā tad es gribētu redzēt vairāk finansējumu, varbūt divas trešdaļas paredzētas elektroenerģijai. Man nav nekā pret šo oglekļu uzglabāšanu kā tādu, bet es neredzu, kur tās liederība ir šajā priekšlikumā. Un mēs vēl ar vienu esam projekta stadijā ar oglekļa uzkrāšanu un CCS nenonāks līdz konkrētiem pasākumiem līdz 2020. gadam. Par konsultāciju es domāju, ka ir svarīgi, lai tās būtu, konsultācijas būtu tehnoloģiski neitrāls. Uh, Viens no iemesliem, kāpēc infrastruktūras projekti kavējas, ir eh, tāds, ka bieži vien tiek domāts tikai par vienu aspektu, piemēram, par kabeļiem, bet ja projekta sākumā tiek domāts par visiem aspektiem, tad eh, ir iespējams iegūt vispārīgo priekšstātu. Tāpat arī ir svarīgi skatoties izmaksas un rezultātus apskatīt vispārējo priekšstātu, kas varētu veicināt projekta eh, rezultātus vietējā līmenī. Un projekts arī varētu iegūt eh, no tā, ka atjaunojumie energoresursi tiek ātri piesaistīti elektroenerģijas infrastruktūrai. Es domāju, ka tas ir ceļš uz priekšu, ja mums varētu būt tehnoloģiski neitrāla pieeja. Un tā arī būtu jādomā skatoties uz izmaksām un rezultātiem. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Paldies! ziņojums ir par interesantu eh, koncepciju, un es domāju, ka komitejā visi eh, to atbalstīs. Vienots tirgus nebūs iespējams, ja nebūs eh, infrastruktūras. Tātad. tad ņemot vērā šo nenoliedzamo faktu, šīs eh, ziņojums eh, skatās uz situāciju Eiropas mērogā, un es gribētu arī apsveikt eh, referentu. Pēdējos gados ir daudz strādāts pie politikas veidošanas, bet par nelaimi daži sektori nozarē atpaliek Es domāju, ka šī regula varētu būt eh, svarīgs solis uz priekšu un arī saņemt vairākuma atbalstu. Ziņojumā ir skatīti vairāki svarīgi jautājumi. Un eh, kā dalību valstis, piemēram, kas notiek, ja dalību valstis iebilst pret eh, projektiem, kuri ir eh, Savienības interesēs. Eh, tāpat arī ir eh, jābūt bāzes rādītājiem, kas dot iespēju salīdzināt situāciju dažādās dalību valstīs un arī nodrošināt pārskatāmus rezultātus. Es piekrītu, ka reģionāla grupa jēdziens ir jāpaplašina un ir arī jāņem vērā jau iepriekš noteiktās iniciatīvas, tātad Eiropas eh, tīkli. Un arī ir pozitīvi eh, jāattīstīt jāizturas pret nepieciešamību garantēt divu virzienu plūsmu, iekļaujot arī e, sašķidrinātās gāzes terminālus infrastruktūrā, kā ir nepieciešams. Un es domāju, ka nevar pārvērtēt nepieciešamību atbrīvoties no teritorijām, kur nav pieejamas eh, enerģija vai reģioniem, kas nav saistīti ar pārējo teritoriju. Un šeit ir jautājums arī par eh, uzņēmumiem, kas pārzina infrastruktūru un glabāšanu, tie būtu jāsadala. Un es domāju, ka mēs sasniegsim tos mērķus, kurus mēs visi vēlamies sasniegt. Paldies priekšsādētājiem! Es eh, šodien eh, pārstāvu eh, Terezu Rieru un es gribētu izteikt atbalstu mūsu eh, referenta Korera Kampus eh, darbam. Viņš ir eh, paveicis ļoti daudz, un es negribu šeit arī atkārtot visu, kas jau tika teikts. Ziņojums apskata problēmas, kādas ir infrastruktūrai starp valstīm un šīs problēmas traucē ne tikai piegādes drošībai, bet arī traucē veidot iekšējo enerģijas tirgu. Un ņemot vērā ekonomisko krīzi, šī e, situācija ir ļoti grūti investoriem. Un tāpat arī ir jautājums par to, cik uh, ražīgs būs investīcijas, jo izmaksas ir jāuzņemas visiem patērētājiem. Un es gribētu teikt, ka ieteiktais izmaksu salīdzinājums ir liederīgs un vajadzīgs. Un es domāju, ka visi šie ieteikumi palīdzēs uzlabot pārskatāmību un nodrošināt arī nozares un patērētāju intereses. Tās ir ļoti svarīgas bāžas mūsu komitejai, un mans pēdējais komentārs ir par nepieciešamību sadalīt elektroenerģijas koridorus. Pašreizējā priekšlikumā prie, ir dažas problēmas un varētu būt pie, pieņemamāk, ja mēs mēģinātu lietot reģionālo pieredzi, kas ir uzkrāta. Paldies, un pēdējais runātājs lūdzu. Paldies, paldies arī referentam. Es šobrīd eh, strādāju pie Connecting Europe Facility un vēlos atzīmēt pāris lietas. Pirmkārt, tas, ko vairāk kolēģi jau pieminēja, es uzskatu, ka ka eh, summas, eh, cenas, eh, izmaksas gāzes jautājumā jau daudz esam noskaidrojuši šai jomā gāzes gadījumā šeit investīcija apjoms nav tik milzīgs kā elektrības infrastruktūras gadījumā. Tāpat arī vēlos norādīt uz pāris secinājumiem, atklājumiem, kādus esam izdarījuši pēdējo pāris gadu laikā. Pirmām kārtām, kā infrastruktūras ko darīt ar infrastruktūras projektiem, kuru, kuru tā tad, kas paredz elektrības ražošanu, izmantojot ogles un šādas elektrības pirkšanu no Ukrainas, Krievijas, Serbijas. Ir šādi projekti arī, tātad Tunisijas, Itālijas starpā kur tiek iepirktā elektrība no oglēm pa kabeli. Un eh, tad eh, projekta aizstāvi uzstāja, ka Eiropas Savienībai jāatma, jāapmaksā šādi projekti, šādi savienojami, kas, eh, kas piln, ir pilnīgi nesaistīti ar izmešu tirzniecības schēmu. Līdz ar to tiek kropļota konkurence, tiek spēlēts pēc ne, atšķirīgiem spēles noteikumiem. Un es domāju, šeit mums vajadzētu saglabāt īpašu modrību, lai piemēram, 2000 megavātu, ir 2000 megavātu apmēram ir eh, jauda šādiem savienojumiem, un šeit ir nepieciešams risinājums, eh, tieši runājot par šo te ogļu elektrību. Otram kārtām jautājums, ko vēlos adresēt komisijai. Ja mēs eh, dodam priekšroku uh, Eiropai, kas ir sastarpēji savienota, vai tas būs iespējams? ar tādu budžetu, kur ir šī kompensācija sistēma starp uh, tīkla operatoriem, kur šīs kompensācijas ir tik uh, niecīgas kā šodien. Mūsuprāt, tas, tas neiet kopā ar, ar to, kas ir nepieciešams. Šis budžets ir pamatīgi apcirpts, un tīkla operatori Eh, arvien lielākā mērā strādā kopā, kopīgi. Šeit tātad eh, vēlamais neatbilst eh, realitātei. Paldies! Grazie. Ora la parola alla Commissione, a Jean-Arnaud Binoz. Paldies. Tagad vārds komisijai. Paldies. Un labdien visiem dalībniekiem. Es gribētu pievienoties tiem, kas apsveic referentu ar šo ļoti labo ziņojumu, un arī es priecājos dzirdēt visu iepriekšējo runātāju nostāju. Un es redzu, ka priekšlikums ir atbalstīts, un tas ir ļoti inovatīvs priekšlikums. Pirmo reizi ir patiešām Eiropas perspektīva skatoties uz elektroenerģijas un gāzes infrastruktūru. Šis viss ir ļoti pozitīvi un par apjomu, protams, mēs apskatām vairākas infrastruktūras, tādas kā pārvadlīnijas un cauruļu vadi un arī enerģijas, energoresursu uzglabāšana un 74. grozījums arī apskata energoresursu uzglabāšanu. Tas būtu jāapskata divreiz, jo šeit ir ļoti konkurētspējīgs tirgus, kurā varētu būt kropļojumi. Un ir arī jāņem šīs, šī situācija vērā. Es domāju, ka jā, CCS ir kādas iespējas Un ja tātad oglekļu uzkrāšanai un glabāšanai, tad arī šeit ir jāsāk ar Eiropas perspektīvu. Un 2020. gadā vēl nebūs sasniegtas daudzas no šīm izmaiņām. Par reģionālajām grupām ir ļoti svarīgi panākt vajadzīgo līdzsvaru starp tiem, kas piedalās reģionālajās grupās un Šeit mēs redzam, kāda loma ir projektu veicinātājiem, regulētājiem un dalību valstīm. Līgumā dalību valstīm ir veto tiesības jebkurai infrastruktūrai savā teritorijā. Tātad dalību valstīm šeit būs jāapstiprina šis risinājums. Mēs eh, arī gaidām interesantas diskusijas šeit, jo ja dalību valstis e, nepieņems e, risinājumu, tad būs grūta situācija. Tātad mums ir jānosaka kopīgo interešu projekti, kas ir Eiropas interesēs. Mēs piekrītam, ka ir jābūt pārskatāmībai un skaidram lēmumu pieņemšanas procesam un varbūt mums nevajadzētu šeit gaidīt arī pārāk daudz un būtu uh, attiecībā uz uh, eh, ESR un būtu jāatceras arī dalību valstu loma. Un būtu, domājot par šiem kopīgās intereses projektiem jāatceras arī, ka resursi ir ierobežoti un šiem projektiem ir jābūt pieņemamiem dalību valstīm. Izmaksu un rezultātu analīze ir ļoti svarīga. Un mēs, protams, uzskatām, ka procesa pamatā ir jābūt eh, saprātīgai analīzei Mums ir jautājumi par šīm kompetentēm iestādēm par 56. grozījumu. Šeit ir jāizvērtē, vai tiešām darbs, ko eh, darbs attaisnosies un komisija nav īsti vēl pārliecināta. Tāpat arī par 2. un 72. grozījumu es domāju, ka šeit mums būs eh, labāka eh, harmonizācija, bet atkal ir jāpievērš uzmanība tam, lai sistēma tiktu veidota izmantojot esošo pieredzi un organizēt šo procesu paši dalībnieki, kad viņi pārliecināsies, ka šis process ir vajadzīgs. Mēs e, esam ļoti apmierināti vispār ar grozījumiem un arī es e, domāju, ka vēl būs citi grozījumi, kas tiks gatavoti. Un šeit Eh, vajadzētu mērķim būt kopīgam Eiropas eh, tirgum, kas veicina konkurētspēju, ilgtspēju un piegāžu drošību. Eh, tie ir trīs uzdevumi, kas mums ir jāsasniedz un kam ir jāsaskan ar trešo iekšējā tirgus paketi. Paldies! Grazie. La parola al relatore Correira da Campos per chiudere il dibattito. Paldies. Un tagad vārds referentam. Chairman, thank you. Can I have one? Paldies. Cik man ir laika tagad? Five minutes. The... Piecas minūtes. Liels paldies! Paldies visiem ēnu referentiem, kolēģiem, kā arī komisijai par izcilajiem ieteikumiem. Pašā sākumā gribēju arī pateikties par jūsu laipnajiem vārdiem. Protams, eh, augstu vērtēju arī izskanējušos ieteikumus. Mēģināšu uh, uz visu atbildēt chronoloģiskā secībā. Sadaurgas kungs. Viņš ir ēna referents no ETP. Es runāju par klasteriem, tur tajā vietā tekstā, kur bija minēta atlases kritērēji. Mēs te nerunājam par kaut kādiem atšķirīgiem klasteriem. Īstenībā tā ir tikai daļa no vertikālā saraksta. Es domāju, ka to vienkārši vajadzēja precizēt. Tālāk reģionālās grupas. Jūs teicāt, ka vajadzētu atkal um, atgriezties pie komisijas priekšlikuma. Bet uh, mums ir jāsaprot, uh, ka lēmumi ir jāpieņem pietiekami efektīvi. Mēs esam daudz, saņēmuši daudz prasību no uh, interesantiem, lai varētu šīs grupas paplašināt. Bet, protams, kā tad mēs lēmsim, kur iekļaut šajās grupās un kur nē. Un tālāk diskutējot par grozījumiem, mēs mēģināsim nonākt pie visveiksmīgākā lēmuma. Valēnas kundze. Mums, protams, ir jāpiesargās runājot par uh, konkrētiem interesantiem. Kurš tad uh, šajā kontekstā būs uh, sva svarīgākais, kurš būs uh, būtiskākā puse? Komisija um, veic savu darbu tā, it kā jau šis priekšlikums būtu pieņemts. Šķiet, ka viņi kaut kur steidzas. trīs gadu periods sāksies tad, kad spēkā stāsies likumdošana. Datums jau vēl nav zināms. Domāju, ka tas man noteikti bija jāpasaka. Žado kungs teica, ka ir jāpievērš vairāk uzmanības elektrības infrastruktūrai ko līdzīgi minēja arī citi kolēģi. Jā, es varu piekrist, elektrības infrastruktūra noteikti ir ļoti svarīga. Tiek lēsts, ka līdz 2013. gadam tarifi, diemžēl, turpinās kāpt. Mēs tāpat nedrīkstam aizmirst, ka dabas gāze būs ļoti svarīga uh, sastāvdaļa energo kokteilī, piemēram, arī elektropavadē. Dabas gāze mm, izmaksā salīdzinoši lēti, tā ir efektīva, tā ir arī draudzīgāka vidē par citiem energo veidiem un uh, Protams, ir jāatceras, ka šis eh, CCS projekts joprojām eh, atrodas bērnu autiņos, un tas tik ātri netiks īstenots. Protams, mēs ļoti daudz varam no tā viss sagaidīt, bet ir joprojām daudz valsts, kas izmanto akmeņogles kā svarīgāko energo ieguvu savotu. Ir jādomā, kā to risināt nākotnē. Sosas Vāgners kungs uzskata, ka ir jārod vienprātība. Bez šaubām. Tādēļ jau no paša sākuma mēs par to eh, runājām ar dalību valstīm un komisiju. Gribēju jūsu uzmanību pievērst eh, uzglabāšanai. Uh, Mēs esam piedāvājuši grozījumu attiecībā uz komisijas priekšlikumu, proti komisija teica, ka ūdens uzglabāšana nevajadzētu iekļaut projektu, vispārīgas eh, intereses projektu sarakstā. Bet mēs nevaram uh, runāt par tādu situāciju, ka tas nāks par labu uh, tikai vienam ražotājam. Tādēļ eh, arī šādi dati noteikti ir jāiekļaujas sarakstā. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Mums vēl ir eh, darba pilnas rokas, bet katrā ziņā paldies kolēģiem par atzinības vārdiem. Es domāju, ka pateicoties jūsu grozījumiem, mēs šo priekšlikumu uzlabosim un gal galā sasniegsim labu rezultātu. Paldies! Bene, allora gli emendamenti devono pervenire entro giovedì. Paldies! tad līdz 26.6. vakarā ir termiņš grozījumiem. Un diskusija notiks komisijā 30. un 31. maijā. Tagad pārējām pie balsošanas. Es pieņemu, ka visi ir ieradušies, balsošanas kārtas visiem ir pārbaudīsim, vai kartes darbojas un vai sistēma darbojas. Tā tad nobalsojiet un redzēsim, vai sistēma strādā. Ko es gribēju teikt? Parasti balsošana tiek organizēta otrajā sanāksmes dienā. Uh, Eh, tad, kad mēs tiekamies un, un mēs balsojam desmitos no rīta, vai šī tradīcija tiks saglabāta? <coughs> Questa è la consuetudine e continueremo a comportarci così. Paldies, jā, tas tā nu diena ir un mēs turpināsim šīs tradīcijas arī ievērot, saka priekšsēdētāji, bet šorīt no rīta mums bija eh, kopīga uzklausīšana transporta komiteja, tādēļ balsojums tika pārlikts uz pēcpusdienu tieši šīs uzklausīšanas pēc esam mainījuši savu darbu kārtību. Vai esam visu pārbaudījuši, vai ierīces darbojas pietiekami labi? Labi, izskatās, ka viss notiek labi. No, nu, riguarda la... Tagad mēs balsosim par viesabonēšanas direktīvu Nīblažas kundze kompromisa teksts, kas par pret Atturas pieņemts. Vienbalsīgi. Un tagad galīgais balsojums, kas par, pret, atturas pieņemts. Un tagad balsojam elektroniski par visnermatīvo rezolūciju grozītā veidā. Sākam balsot. Due PP di troppo. Allora io tolgo la mia. Ir divi deputāti no ETP grupas, ka par daudz, kas piedalās balsošanā. 54 a favor. Pieņemts. 54 pār uh, un viens kolēģis atturējās. Nīblers kundze, nu, šis ir ļoti pārliecinošs rezultāts. Sveicu jūs. Passiamo a votare il... Eh, Tālāk. Jurka kunga ziņojums. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņēmts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts pieņemts. Septītais par pret atturas. Septītais, saka priekšsēdētāji, septītais vai uh, atkārtosim balsojumu par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 16. divās daļās, pirmā daļa par, saka priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji atvainojas, nē, tas ir ar mutisku grozījumu. 16. grozījums ar mutisku grozījumu. Votiamo con l'emendamento orale. Ar mutisko grozījumu. Eh, a favore. Par. Pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 8, 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret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 pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Tālāk, trešā apakšnodaļa, mutas grozījuma par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. par pret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 atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim personālā kārtībā. Mm. Un PP di troppo ancora viens deputāts, eh, ir, ir par daudz vienu deputātu no ETP, kas balso. Jā. Ok. okay. Bene. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 54 par un 2 atturējās. Gribēju sveikt referentu. Bene, passiamo alla relazione della collega Maria Badia Couchet. Tālāk Marijas Badija Kučē ziņojums audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Savienībā. Uh, referenti kopīgi ar ēnu referentiem piedāvā sākumā balsot par kompromisu grozījumiem, lai procedūra būtu vienkāršāka. Es saprotu, ka tas ir jauninājums, kas iekļāvās darba kārtībā pēdējā brīdī, kas ir par pirmo par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas. Kompromiss trīs par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts. Tagad par trešo grozījumu, kas par. Trešā grozījuma otrā daļa, kas par. Pret atturas pieņemts. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Thank <laughs> you. 32 favore, 23 contrari. 32 par, 33 pret pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas. Kas pret? Tam check. Emendamento 5. Votazione aperta. Labi, pārbaudīsim balsojumu elektroniski par piekto. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Favore, no, solamente c'è stato uno sbilanciamento di alzata. Visi nobalsoja par. 12. Kas par? Emendamento 8, la prima parte. Astotais grozījums, pirmā daļa. Kas pār? Pret atturas pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas noraidīts. 28. Kur jūs gribat pārbaudīt? 17. Labi, sākam balsot elektroniski par 17. Stazione chiusa. Beidzam balsot. 21 par 35 pret noraidīts. Emendamento 28. 28 par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam personāli par visu grozīto priekšlikumu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 47 par 5 pret pieņemts. Gribēju sveikt referenti. Nākamais ir Marija Badīku če atzinums. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. Per me era spinto, comunque facciamo un check, prego. Man šķiet, ka bija noraidīts, bet varam pārbaudīt, ja jau tā jums tīk. 14. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 30 par 25 pret. Jums bija taisnība, vajadzēja tomēr pārbaudīt ar priekšsēdētāju. 15. 15. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. Man šķiet, ka pieņemts, saka priekšsēdētāji. Labi, pārbaudīsim. 21. elektroniskais balsojums, sākam balsot. Votu kjūza. Beidzam balsot. 37 pār 16 pret pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas. Pārbaudīsim. 23. sākam balsot elektroniski. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 29, 29 par, 24 pret pieņemts. Eh, L'emendamento 24 in due parti. La... 24. divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas noraidīta. 25. par, pret atturas pieņemts. 26. par, pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 27. par pret atturas noraidīts. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektronis par 27. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 30 pār 26 pret. Pieņemts. Sì, alla Lalde vota. Esatto. 28. 28. par. Pret. Atturas pieņemts. 29. par. Pret. Atturas noraidīts. 30. par. Pret. Atturas pieņemts. 31. par. Pret. Atturas pieņemts.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 35. par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas noraidīts. 10. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Labi, varam nobalsot elektroniski, ja vēlaties. Sākam balsot par otro. Chiusa la votazione. Beidzam balsot 32 par, 23 pret. Pieņemta arī otrā daļa šim grozījumam. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 11. Un, un, un, un, un, un, un, un. 11. 11. A favore? Par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. Tagad ir jābalso par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Personālais balsojums. Bene, votazione chiusa. Beidzam balsot 54 pār, viens pret, viens atturējās, pieņemts un sveicu referentu. All'ultimo voto sulla relazione Kovacs. Un visu beidzot, pēdējais balsojums, un tas būs elektronisks balsojums par visu viņam kopumā. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Favore un astenuto. 53 kolēģi balsoja par, viens atturējās. Sveicu referentu. Così. Oggi vai solo da green numerosi, cambia tutti i voti quando sono tutti completi. Allora passiamo alla relazione, grazie ai colleghi, mi scuso qua. Paldies visiem kolēģiem. Atvainojos par kļūmēm, kas iezagās balsojumā, saka priekšsēdētāja. Ora, passiamo al punto numero 20. Aspettiamo un attimo. 20. darba kārtības punkts. Bet pagaidīsim, kamēr uh, kolēģi, kas vairs nevēlas piedalīties debatēs, atstāj šo zāli. Divas minūtes. Yeah, they are. Beautiful answer. They are four or five. What's the next item?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 Bene, mi sembra che sia tornato il silenzio e quindi possiamo continuare i nostri lavori. Šķiet, ka tagad eh, zālē atkal ir iezadzies miers un mēs varam turpināt darbu mierīgā garā. Tagad 20. darba kārtības punkts - mazie un vidējie uzņēmumi. Un šis ir Rūbiga kunga darbs, tādēļ došu viņam vārdu. Lā, paldies, priekšsēdētais kundze. Es uzskatu, ka ar šo ziņojumu esam uh, panākuši lielu progresu. Un, protams, ja mēs piedzīvojam parādu krīzi, ir atkal jādomā, kā tad nopelnīt naudu. Un mums ir jārada jaunas darba vietas, labi apmaksātas darba vietas, tādēļ mums ir nepieciešami čakli un labi izglītot uzņēmēji. Un, protams, arī uzņēmējas sievietes. Mēs konstatējam, ka tieši jauni uzņēmumi visātrāk pieņem darbā cilvēkus, darbiniekus, un tieši tādēļ jaunos uzņēmumos uh, ir vislabākās iespējas uzlabot izaugsmi. ITRA komitejas delegācija bija Brazīlijā, un es tikos ar vairākiem uzņēmējiem, un es viņiem pavaicāju, ko viņi darītu, lai mūsu, lai MVU padarītu konkurēt spējīgākus un uh, mazinātu administratīvo slogu. Ko tad uh, viņi vēlējās? Viņi teica, ka viņi vēlas vairāk informācijas par valsts pasūtījumu, par konkursiem un jāzina arī eh, tātad ir jābūt pieejama informācijai, jo eh, rodas jaunas infrastruktūras, rodas jauna klasteri un arī trešo valstu uzņēmēji ir ieinteresēti sadarboties ar mūsu uzņēmējiem un, protams, ir jādomā arī par eksporta iespējām. Tālāk viņi teica, ka viņi vēlētos piedalīties apmaiņas programmās un itre. Uh, E, komiteja ir uzsākusi arī Erasmus programmu veltīt jauniem uzņēmējiem. Tādā veidā mēs šo uzņēmēju apmaiņu varētu veicināt. Un mums vēl ir jādara daudz vairāk, lai jaunieši e, no Eiropas varētu doties arī uz citām valstīm, veidot tur kontaktus, izkopt sadarbību un, protams, to kā tādu ceļamaizi ņemt atpakaļ līdz uz Eiropu, un tas nāk par labu visiem. Uh, un uh, šajās uh, valstīs, kurās tik ātri uzplauka, ir novērojama ātra, strauja ekonomiskā attīstība, protams, ir ļoti liels izaugsmas potenciāls. Ir jāparūpējas tādēļ arī par labāku izglītības sistēmu, lai izglītība, lai diplomi tiktu atzīti arī trešajās valstīs, un tā sauktā zilā karta noteikti ir ārkārtīgi veiksmīgs projekts. Ko vēl viņi vēlējās? Viņi vēlējās, lai tieši runājot par profesionālo apmācību, būtu uh, arī labāka certifikātu atzīšanas sistēma, un tas ļautu arī daudz ātrāk nokārtot visus ar vīzām saistītos jautājumus. Domāju, ka Mums ir jāapzinās starptautiski uzņēmēji mm, ir ieinteresēti sadarbībā ar Eiropas uzņēmējiem un tie Eiropieši, kas strādājuši Brazīlijā, teica, ka mums arī noteikti vajadzētu daudz vairāk palauzīt galvu par nodokļiem, lai nebūtu dubulta aplikšana ar nodokļiem. Tādēļ šie cilvēki daudz sagaida no eh, teh eh, un trade ģenerāla direkcijām, lai tātad cilvēki, kas strādā ārzemēs un tur gūst labu pieredzi, mm, necies no tā, ka viņiem ir uh, jāmaksā dubulti nodokļi. Protams, mums ir jāatbalsta MVU, ir jābūt uh, labākām garantijām, kredītiem un. Daudziem MVU trūks, trūkst uh, riska kapitāla, kā uzlabot uh, uzņēmumu likviditāti. Mums ir jāparūpējas par to, lai nevien dalību valstīs vai dalību valstīm sadarbojoties savā starpā, bet arī mm, tad, kad norisinās sadarbība ar trešajām valstīm, ir jāparūpējas par attiecīgu finansiālo segumu, lai uzņēmumu savus preces varētu eksportēt bez liekas sloga, bez liekām barjerām un jāparūpējas arī par tās augtos vīrus efektu, ko mēs varam panākt, izmantojot dažādas mūsu rīcībā esošos instrumentus. Ir jāizstrādā priekšlikumu šajā kontekstā, jo bankām jau nav pārāk uh, liels patikas uh, piešķirt liel, lētākus kredītus. Nē, bankas pašas grib pārdot uh, savus produktus, finanšu produktus un tikai pēc tam uh, atbalstīt uzņēmumus. Uh, Mums, protams, ir jāsaprot, kāds ir galvenās politiskās prioritātes eh, arī strādājot pie nākamā finanšu plāna, un ITRA komiteja noteikti ir jāspēlē nozīmīga loma Eiropas nākotnes veidošanā. Paldies! Grācija, kolēga Rūbīga, parola. Paldies, un tagad Džonsona kungs. First, uh, I would, would like to thank uh, Rapporteur Mr. Rubik for his... Paldies uh, Rubikungam par ieguldīto darbu un patiešām uh, ēnu referentiem jau bija iespēja tikties un diskusijas bija nu dien auglīgas. Domāju, mēs visi esam viens prāts, MVU veido mūsu tautsamniecības mugurkālu tādēļ. Uh, Tieši tagad ekonomiskās krīzes apstākļos mums eh, MVU vajag atbalstīt vēl vairāk. Eh, Kreutzmana kungs eh, sagatavoja ziņojumu par kosme, un es domāju, ka to varētu aplūkot arī kopsakarībā ar Rubikunga ziņojumu. Es gribēju arī paust vairākus uh, komentārus par Rubiga kunga ziņojumu un arī esmu apņēmies uh, sagatavot vairākus grozījumus, kas uh, uzsvērs mūsu politiskās grupas prioritātes. Tikai neliels ieskats. Um, ja mēs runājam par atbalstu komisijai pirms 2000. 2012. gada ir jāizveido vairākās valodās uh, internetu portāls, kur varēs iegūt visu nepieciešamo informāciju. Un, protams, Erasmus jaunajiem uzņēmējiem ir ļoti vērtīga programma, kas savu efektivitāti jau ir pierādījis darbībā. Un arī Erasmus mundus eh, varētu plašāk izmantot. Tālāk mēs piekrītam, ka MVU ir nepieciešams vairāk atbalstu un vajadzētu parūpēties, lai mūsu MVU varētu ielausties trešo valstu tirgos, piemēram, uzlabojot Enterprise Europe uh, tīklu. Tālāk piekļuvu finansējumam. Protams, bieži vien tas uh, veido tieši galvenās barjeras MVU uh, ceļā. Uh, ja tie vēlas aizņemties līdzekļus. Ir jāpadomā arī par citiem instrumentiem, struktūra fondu izmantošanu un uh, citu finanšu modeļu vienkāršošanu. Protams, padomāsim arī par kosme un apvārsnes 2020 programmām. Jā, mums arī uh, ir jānokrāv milzīgais administratīvais sloks no MVU pleciem, un likumdošana ir jāvienkāršo novēloto maksājumu direktīva ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir labs atspērienu punkts, un mēs saprotam, ka referents pieņems mūsu grozījumus, esam gatavi ar viņu sadarboties arī turpmāk, un atliek vien nogaidīt, kāds būs balsojums komitejā. Domāju, ka varēsim ar to lepoties. Paldies! Grācija, parāda kolēga Butikofer. Paldies! Jums vārds kolēģiem. Kolēģis Butifoka, Butikofers, paldies priekšsēdētājs kundze, tāpat kā iepriekšējais runātājs vēlējos pateikties Rubik kungam par sagatavoto ziņojumu un gribēju pateikt, ka arī mēs uh, esam apņēmušies sagatavot vairākus grozījumus, bet uh, uh, daudzām ziņojumā paustajām atziņām var piekrist. Enterprise Europe ir svarīgs nevien sadarbojoties ar uzņēmumiem visā pasaulē. Sadarbība ar citu valstu uzņēmumiem būs veiksmīga tikai tad, eh, ja šis eh, Enterprise Europe tīkls būs pietiekams spēcīgs arī Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka vairākos reģionos šis tīkls ir ļoti viegli pieejams MVU un ir ļoti sazarots un tāds ļoti pamatīgs, bet citās dalību valstīs ir tikai viena vienīga aģentūra un ja kāds uzņēmums, kas grib eh, piekļūt arī starptautiskajām tirgumu, tam ir ļoti grūti sazināties ar šo kontaktu eh, vietu, ar šo vienu aģentūru, jo tā ir tikai viena vienīga pa visu reģionu. Tālāk Rūbiga kungs runā par racionālu budžeta izmantošanu, par to eh, budžetu, kas ir paredzēts kosme programmā. Mums jau bija iespēja par to īsi apspriesties, un es domāju, ka tas budžets, kas eh, ir paredzēts kosme, nav pietiekams. Mēs eh, nedrīkstam tam piekrist, ir jāpacenš to paaugstināt. 14. punktā ir atsauce uz komisijas priekšlikumiem par standartizācijas sistēmu. Es tikai gribēju piemetināt. Varbūt, ka vajadzētu šeit runāt tādu spēcīgāku valodu, it sevišķi runājot par MVU interešu aizstāvību standartizācijas sistēmas ietvaros. Es varu piekrist jūsu izvēlētajai valodai attiecībā uz MVU definīciju un nevajadzētu šeit ieviest kaut kādu jaunu kategoriju. Tāpat man piekrīt, ka jūs runā, man patīk, ka jūs runājat skaidru valodu par mikro uzņēmumiem un regulējumu. Jūs teicāt, ka tādas, ka tas nepie kā labi nenovedīs, būs ļoti jauki, ja mēs par to komitējā būtu viensprāts. Un vēl tikai dažas sīkas piezīmes. 27. punktā jūs runājat par konkurētspēju. Mēs uzskatām, šeit vajadzētu uh, runāt arī par inovāciju un ilgspēju, jo konkurētspēja, inovācijas un ilgspēja tie ir principi, kas ir nesaraujami saistīti. Tālāk 31. punkts. Es neesmu īsti pārliecināts, vai mums vajadzētu aicināt komisiju sagatavot plānu par konkurētspējīgu MVU aplikšanu ar nodokļiem. Es vispār neesmu pārliecināts, vai te ir vajadzīga kaut kāda atsevišķa ceļa karte. Uh, par uh, eh, MVU aplikšanu ar nodokļiem. Dalība valstis jau eh, tad, kad mēs apspriedāmies par resursu efektivitāti, teica, ka negrib nekādas ieteikums no komisijas šajā kontekstā. Un ja jau galu galā mēs gribam par to debatēt, mums ir eh, jāatminas Potočņika kunga ieteikumi, proti ir jābūt saiknei uh, starp uh, tiešajiem nodokļiem un uh, nodokļu samazināšanu, ja, piemēram, uh, uzņēmumam nav pietiekami daudz resursu. Par to vajadzētu diskutēt. Paldies! Grāci, la parola. Paldies! To izkundze vārds. Liels paldies! Dargie kolēģi! Tātad eh, mums ar kolēģiem MEU atbalsta grupā bija iespēja par to visu eh, diskutēt, un mēs eh, bijām viensprātis, ka tas ir mūsu pienākums iet pretī maziem un vidējiem uzņēmumiem, tā starpā uh, attīstot kosme. Um, cik tālu es piekrītu referentam, tas ir tā ziņā, ka ziņojums ir ļoti plašs, tas runā par daudziem un dažādiem jautājumiem, kaut arī vēl ir tikai man raksta stadijā. Un runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir ļoti svarīgi vairot konkurētspēju, nodrošināt tirgu pieejamību, bet tie netrīkst būt vienīgie jautājumi, kuriem mēs pievēršamies Mm, tāpat laikā tam visam nedrīkstētu pār, tas viss nedrīkstētu pārvērsties par tādu Ziemassvētku dāvanu vēl, vēlmju sarakstu. Šeit ir nepieciešami reāli priekšlikumi, kas eh, dotu reālu ieguvumu mazajiem uzņēmumiem tirgu, vairot viņu izredzes tirgu, ir mm, būtiski svarīgi, lai mūsu vadlīnija būtu reālisms un pragmatisms. Pirmkārtām, tātad eh, šādā gaismā raugoties uz situāciju, ir jādomā par konkurētspēju, par izaugsmas iespējām, jo bieži vien eh, mazie un vidē uzņēmumi ir iesakņoti kādā konkrētā nozarē, geogrāfiskā teritorijā, trūkst integrācijas ar eh, citiem uzņēmumiem, kā rezultātā viņi nespēja augt. Jauninājumi ir vēl viena joma. Uh, Eh, jauninājumu vadība eh, maziem vidējiem eh, parasti ir ļoti grūts uzdevums, tāpēc viņiem ir nepieciešama atbalsta instrumentu un iespējas tā, lai viņi varētu ielausties tirgos, samazināt administratīvās izmaksas, lai nebūtu liekas birokrātijas, lai viņiem pietiktu resursu un enerģijas. Enerģētika ir tā joma, kur mazie un vidē uzņēmumi vismaz manā valstī var eh, īpaši izcelties. Mm, es nedomāju, ka tas tikai tā ir Itālijā. Ir jārunā par kredītu pieejamību, par iespēju atlikt maksājumus, un vairāk kolēģi jau ir norādījuši, ka kaut arī pagaidām šeit nevar runāt par kaut kādu unificētu risinājumu. Mm, tāds ir nepieciešams. Tāpat arī uh, finanšu instrumenti, kosme nav vienīgais, kas ir, kurus mazie un vidēja īpaši gaida no mums. Eh, Būtībā Kofēra kungam piekrītam tā ziņā, ka tātad šis informatīvais atbalsta tīkls eh, īsti nedarbojas, vismaz nedarbojas tādā vienotā, unificētā veidā. Ir vairākas jomas, kur ir labi piemēri, eh, lieliska praksa var cilvēki, ir uzņēmumi, kur pārstāvji apzinās visu šo te iespēju loku, kuri dodas uz Briseli un gūst panākums, kas pārzina visus šos atbalsta dienestus un asociācijas un to, kas notiek komisijā. Bet nevienmēr, nevienmēr uh, Tātad tirzniecības kameras uh, iet pretī uzņēmumiem, Ne vienmēr pašvaldības iet pretī uzņēmiem, tā tad nav trūkst šādas viendabības, un tas ir jānovērš. Tāpēc mēs aicinātu komisiju uzņemties tādu kā šefību par eh, tādu kā aizbildņa, eh, tāda hm, pavadoņa lomu, nevis diktējot eh, notikumus un uh, notikumu gaitu, bet palīdzot un atbalstot un pavadot tā, lai visi, kas ir interesēti, varētu atrast uh, to, ko viņi vēlas. Viņai nepieciešamo atbalstu. Nu, lūk, uh, tas ir tas, ko es vēlētos teikt par šo ziņojumu. Nākamā runātāja. Paldies. Vēlos teikt paldies referentam par uh, brīnišķīgu atspērienu punktu mūsu mazo un vidēju uzņēmumu interesēs. Mēs nes, nevaram vien novērtēt par zemu to, cik svarīgi ir mazie uzņēmumi un cik grūts ir eh, šis privātā, privātais bizness. Tāpēc uh, ir nepieciešams visa veida atbalsta programmas. Ir jāraugās, kā iespējams mazināt nodokļu slogu mazajiem uzņēmumiem. Tā, protams, ir dalībvalstu kompetence un mums pret to jāizturas ar respektu. Bet, nu, tomēr tāpat arī ļoti labi, ka šeit ir likts uzsvers uz eh, informatīvo atbalstu, uz birokrātijas mazināšanu. Un redziet, mazie uzņēmumi ir ļoti atšķirīgi. Ne visi ir tādi, kas eksportē. Protams, ir jāatbalsta tie, kas eksportē, bet nedrīkstam aizmirst par tiem, kas to nedara. Uh, dažos gadījumos uh, tīmekļa portāls var būt lielisks risinājums, citos no tā nav īpašas jēgas atkarībā no MVU specifikas. Tāpat tātad eh, pama, pilnīgi pamatot tiek norādīts, ka komisija nepietiekami lieto MVU testu. Šeit to ir nepieciešams lietot eh, daudz viendabīgāk, universālākā tādā veidā. Ar gandrību atzīmēja to, ka referents atšķir eh, mazos un vidējos no mikro uzņēmumiem, kuros darbojas mazāk pa desmit cilvēkiem. Es personiski uzskatu, ka uh, Eh, drīzāk mikro uzņēmumus vajadzētu no Eiropas Savienības tiesībām atstāt eh, ārpusē, ja vien tas nav eh, loģiski nepieciešams. Ir lielākie uzņēmumi, vidēji uzņēmumi, kas jau drīzāk pēc liela uzņēmuma izskatās, bet kas ir iestrēguši, iestrēguši šai vidū. Uh, kur pretī pavisam mazie mikroskopiskie ir uh, cits specifisks gadījums. Šeit ir nepieciešams īpašs tiesiskais regulējums, lai mēs varētu par labu viņiem kaut ko lemt. Finansējuma pieejamība, tas tā ir atslēga uz panākumiem, jo īpaši šajos, uh, šajā ekonomiskajā situācijā ņemot vērā kredītu pieejamību. Šeit ir tātad dažas uh, publiskā finansējuma programmas pieejamas, bet tās nav pilnīgi, ar tām nepietiek simtprocentīgi. Ir nepieciešama sāstarpējā finansēšana, šeit tā kredīta eņģeļi, kredīta pirkumiem, kredīta noietam. Un tāda tā kā vesela ēnu banku sistēma, un nevienmēr šī te, uh, privātā, tā tad individuālā tautas uh, finanšu sistēma reizēm uh, ir tā, kas nodrošina izaugsmi vienam otram mazajam uzņēmumam. Tāpat arī uh, mums patīk jūsu ideja par uh, balvas pasniegšanu tam komisāram, kas uh, ir izcēlies, bet drīzāk es labāk atbalstītu uh, to komisāru kaunināšanu, kas uh, slinko, kas neatbalsta savā darbībā mazos un vidējos uzņēmumus. Uh, Tā kā vajadzētu tā nopietni visiem redzot rādīt ar pirkstu, kratīt pirkstu uz tiem komisāriem, kas slinko, jo atbalsta trūkums ir tas, kas eh, maziem uzņēmumiem ir tas, kas eh, kavē to izaugsmi. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam uzklausījuši ēnu referentus eh, kas vēl vēlas ko piebilst, jūsu rīcībā būs tikai divas minūtes katram. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā eh, ziņojumā cita starpā tiek eh, piedāvāts paredzēt neveikt šo te likumdošanas eh, testu tad, kad runa ir par vismazākajiem uzņēmiem. Bet, eh, diemžēl, joprojām ir tā, ka šis eh, ziņojums joprojām pārēdz eh, tātad šo administratīvo slogu. Bet kāda ir monētas otra puse? Tiek ignorētas strādājošo intereses, viņu tiesības. Neko nedrīkstētu būt tā, ka mēs šeit kaut ko plānojot un veidojot, mēs to darām uz strādājošo tiesību rēķina. Paldies! Nākamā runātāja. Ja runājam par konkurētspēju un tirgus iespējām, komerci iespējām, referents mums ir spējis eh, praktiski demonstrēt tās grūtības, ar kādām saskars mazie un vidējie uzņēmumi. Tas ir mūsu, viņi ir mūsu tautsaimniecības mugurkals, un viņi nodarbina lielāko daļu strādājošo Eiropas Savienībā. Tomēr ir svarīgi pasvītrot to, ka viņiem, viņi vēl nespēlē ad, adekvātu lomu uh, rūpniecības politikā 2020. Mums visiem nāktos viņus labāk integrēt uh, šajā politikā, tāpat arī reālajā uh, tautsaimniecībā, lai viņi varētu darboties Eiropas dimensijā, lai būtu minimizēta birokrātiskā nasta. Ir jāizanalizē, kādi ir MVU tipi un kādas tības un sarežģījumi pašiem tipiem Komisija mums piedāvā tādus ļoti kompleksus, eh, plašus pasākums, eh, kas gan eh, mazina to efektivitāti. Tāpēc uh, ir jāpamatot uzdot šādus jautājumus. Kādi instrumenti ir visefektīvākie izvirzīto mērķu sasniegšanai, konkrētu izvirzīto mērķu sasniegšanai? Kā mēs varam koordinēt centienus ES un starptautiskā līmenī? Komisija nāktos to precizēt. Paldies! Hercogas eh, kundzei vārds. Paldies. Mēs eh, kā sociālisti iestājāmies par mazajiem eh, un vidējiem uzņēmumiem, un man ir prieks, ka Rubika kungs un Tajāra kungs darbojas šai jomā, un arī es nenogurstoši strādāšu mazo un vidēju uzņēmumu interesēs. Norādīšu uz pāris svarīgiem aspektiem. Mums ir īpaši uzmanīgi jārākās, lai mazos un vidējos uzņēmums uh, mēs e, nenoņemtu no dalību valstu pleciem. Mums ir e, jāatsauc pie atbildības dalību valstis, jo tā pirmām kārtām un galvenokārtām ir viņu atbildība par to, kā tās atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. Eiropas Savienības dimensija ir tikai kā tāda cepura lietusargs pāri tam, ko dara vai kas būtu jādara dalību valstīm. Nedrīkst pieļaut to, ka dalībvalstis eh, tā lētecīgi paļaujas uz to, ka Eiropas Savienība visu izdarīs, eh, lai atbalstītu to jomu, kas eh, nodrošina lielu daļu Eiropas IKP. Par to naudu, kas mums ir pieejama, mēs varam atbalstīt tikai nelielu daļu visu mazo un vidējo uzņēmumu Eiropā. 165 tūkstoši, kur pretī kopā Eiropā tādu ir 26 miljoni. Eiropas Savienības eh, līmenis līdz ar to ir ar ierobežotām iespējām, un mēs nedrīkstām nocelt atbildību no dalību valstu pleciem. Mums ir jāaicina dalību valstis dar, nest savu atbildības daļu. Jo īpaši, ja runājam par projektu līdzfinansēšanu, ir ļoti svarīgi uh, Uh, lai visi saprastu. Kaut arī Eiropas Savienība nodrošina savu līdzfinansējumu, savu atbalstu daļu, uh, tikpat atbildīgi ir jārīkojas uh, dalību valstīm. Es pilnībā tāpat laikā piekrītu tiem, ka MVU testu vajadzētu Eiropas Savienībai ņemt savā atbildībā. Teorētiski tas ir liels ieguvums, liels panākums esmu pārliecināta, ka parlamentam nāktos šo jautājumu nemitīgi uzdot atkal un atkal. Vēl kas, kas ziņojumā nav norādīts, es tam piekrītu pilnībā, bet ir dažas jomas, nozares, kur mazo uzņēmumu ir eh, ļoti daudz, piemēram, celtniecība. Eh, celtniecības nozara nav internacionalizēta Un šeit vajadzētu rast kopsaucējus ar, piemēram, energoefektivitātes direktīvu, lai dotu tādu papildu spērienu attīstībai eh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Es aicinātu ikvienu nostāties šeit kopā ar mums, aizstāvot mazo un vidējo uzņēmumu intereses. Nākamais runātājs. Paldies. Man ir liels eh, prieks eh, dzirdēt, kā tik daudz kolēģi iesaistās šai diskusijā un izsaka uh, komplementus Paulam. Arī mm, es eh, to vēlos darīt. Es apzinos to, ka izaugsme Eiropā lielā mērā gulstas uz MVU pleciem. Parlaments to ir eh, vairāk kārt eh, uzsvērs. Kategorija MVU, kas sevi ietver vismaz 98% no uzņēmumiem, nu tāpat vairs nav tāda kategorija. Šeit, principā, ir jārunā par uh, Eiropas uzņēmumiem. Un, nu, varbūt uh, mikro uzņēmumus var kaut kā izcelt, uh, atsevišķi aplūkot tos uzņēmumus, kuri mazāk par desmit strādājošiem, bet šo te Eiropas uzņēmumu pamatmasu nevajadzētu iebāzt vienā šaurā kategorijā. Uh, Mums uh, ir jāraugās, lai, piemēram, Eiropas centrāla bankas uh, aizdevumu un līdzekļi uh, nonāktu uh, pie gala adresātiem, nevis paliktu kaut kur pusceļā. Šeit tika pieminēts arī Erasmus jaunajiem uzņēmējiem. Tā ir uh, lieliski iespēja. Pāls uh, ļoti labi zina, par ko es runāju šeit, es domāju, lielas eh, atbalsta iespējas, lielas izaugsmas iespējas, lai eh, Eiropā tiktu veidotas ilgspējīgas darba vietas. Un visbeidzot, kā mm, referents par darba aizsardzības normām šo tiesību aktu. Uh, Mēs, tātad mēs uzskatām, ka ir vērts runāt par tātad šo regulējošo slogu uz MVU pleciem. To vajadzētu optimizēt un nekādā ziņā nepieļaut to, ka tas ir pārmēru smags. Un šai ziņā esam gatavi nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kāda grozījuma būtu izdarām regulām. Paldies! Cik, Prodi. Paldies, Prodi kungs! Eh, <clears throat> Paldies! Es arī gribētu pateikties eh, Rubīga kungam par šo interesanto dokumentu. Daži komentāri. Pirmkārt, ir žēl, ka septītajā pamatprogrammā bija tāds interesants priekšlikums kā Eiropas tehnoloģiskās platformas ko bija paredzēts veidot, lai uzņēmumi varētu izdarīt inovācijas, ko viņi paši, kas viņiem pašiem trūka, un arī tad mazie uzņēmumi būtu kā lielo uzņēmumu piegādātāji un mazie uzņēmumi arī tad varētu eh, uz, iegūt eh, labāku situāciju, konkurēt spējīgāku. Un šeit mēs runājam ne tikai par pētījumiem un attīstību, bet arī par mazajiem uzņēmumiem. Jo mazie uzņēmumi var radīt paši savas inovācijas bet eh, tad tikai kontaktējoties ar universitātēm un pētnījumu iestādēm. Un tādā veidā arī mazie un vidēji uzņēmumi būtu tehniski neatkarīgi un varētu uzlabot eh, paši eh, savu ražošanu un arī sadarboties ar savu reģionu uzņēmumiem, Piemēram, atceramies Boloņas reģionu, kur ir vairāki lielie uzņēmumi un tūkstoši mazo, kas ir piegādātāji. Paldies, Kakaič kundze. Zelo zauzeto deluje. Paldies. Vēlos tik tiešām sveikt eh, Rubika kungu. Uh, kas aktīvi darbojas, uh, iestājoties par mazo un vidējo uzņēmumu interesēm. Mana personiskā pieredze liek man norādīt uz pāris aspektiem. Tātad, ja mēs vēlamies atbalstīt uh, Eiropas uzņēmumus, tad pirmkārtām ir jānovērš tie šķēršļi, kas liedz uzņēmumiem ie ielausties iekšējā tirgū, izlausties tajā. Ja mēs vēlamies eh, dot viņiem iespēju izlausties starptautiskā arēnā, šobrīd eh, tik, tikai 13% uzņēmumu ir izlaužušies pasaules lielākajos tirgos - Ķīnā, Brazīlijā, Indijā. Mums pilnīgi noteikti ir jādomā par efektīvāku komunikāciju, eh, lai atbalstītu MVU. Uh, Šiem uzņēmumiem trūkst informācijas, tā nav pietiekama jebkurā gadījumā. Viņi nezina, neapzinās savas iespējas, savas uh, izredzes, uh, viņi neapzinās, kādas ir sadarbības iespējas ar citiem uzņēmumiem, viņi nezina, ko uzrunāt, uh, uz kādām nozarēm orientēties. Tā kā lūk, visas šīs iespējas uh, paliek uh, uzņēmumiem nezināmas nerealizētas. Šeit pilnīgi noteikti ir nepieciešams efektīvākas izglītības mācību sistēmas, lai vairot uzņēmumos eh, tādu drosmi, tādu eh, biznesa ķērienu, un eh, visādā ziņā es atbalstu turpmāk darbu šajā virzienā. Paldies! Kreutzmankungs, lūdzu, paldies. Mana politiskā grupa ir uzsākus kampaņu, kā atbalstīt MVU. Mēs esam pieņēmuši manifestu un svecinājām trīs lietas, kolēģi Rūbīgi piekļuva tirgum, piekļuva finansējumam un birokrātiskā mūra nojaukšana. Mēs esam to arī iekļāvuši savos grozījumos. Tātad šīs galvenās atziņas. Otram kārtam. Labā, kolēģi. Vācijā uh, ir ļoti daudz uh, pašnodarbināto, tie ir mikro uzņēmumi, un īstenībā pašnodarbinātie arī uh, tiek pakļaut šajai, šai kategorijai. Mēs diskutējam par uh, regulu attiecībā uz uh, revidentiem, un komisārs piedāvāja, ka arī kapitāla sabiedrībām vajadzētu būt iespējai piedalīties um, tātad uh, piedalīties um, auditoru uzņēmumos. Trešām kārtām esmu gandarīts, ka Nu, tā es vismaz sapratu, esmu gandarīts eh, par to, un arī Butikofer kungs teica, ka arī kosme programma šeit ir papildināta, un mēs eh, nerunājam par to, uh, ka vajadzētu mums piedāvāt vairāk finansējuma, uh, lai dalība valstis uh, varētu darīt mazāk. Nē, ja mēs kaut ko daram Eiropas līmenī, tad arī jāgarantē Eiropas uh, papildus vērtība. Un m, mm, diskusijās, kas norisinās līdz šim, mēs konstatējam, ka šī pārņemšana vai sakotāju atrašana uzņēmumu vadībā ir patiešām liela problēma. Protams, mēs iesniegsim grozījumus. Uh, Eh, kas tiks integrēta kosme programmā, un tad eh, būtu visai viegli konstatēt, ka šeit mēs nerunājam par inovācijām, eh, kā tas ir iekļauts apvērsnes 2020. gada programmā. Ja mēs varētu atrisināt daudz vienkāršu problēmu, tad mēs varētu saglabāt daudz jaunu darba vietu, piesaistīt jaunus uzņēmējus un gal galā garantēt arī labāku ekonomisko izaugsmi. Es domāju, ka šeit varētu darīt kaut ko vēl vairāk lietas labā. Mēs varam diskutēt, kā to panākt. Un ir labi, ka mēs pieprasām, lai komisija nevien kaut ko formāli pasaka par paredzētajiem testiem, bet arī tos reāli īsteno. Un, ja rezultāti ir bijuši negatīvi, ja, piemēram, tiek konstatēts, ka kāda regula vai direktīva nav darbojusies pietiekami labi, ka tā ir jāgroza, tad arī kaut kas galu galā uh, arī tiek darīts. Bieži vien tiek uh, sniegts negatīvs paziņojums, bet gal galā nekas arī nenotiek. Bet beigās tas mainīsies. Paldies, komisijas pārstāvs lūdzu. Yeah. Yes, thank you, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, esmu no DG Enterprise koordinācijas nodaļas. Uh, Komisija apsveic Rūbīga kunga ziņojumu, kas atbalsta komisijas darbību un um, arī atbilst viedai regulēšanai. Mēs uh, piekrītam vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas uzstājās šodien īpaši par prioritātēm, par pieeju finansēm, pieeju tirgumu un administratīvā sloga samazināšanu. Ir daži jautājumi, uz ko es gribētu atbildēt, un vēl dažus komisija gribētu precizēt. Pirmkārt, Johnson kungs minēja šo portālu daudzās valodās internetā, kas ir minēts trešajā punktā Mēs gribētu uzsvērt, ka komisija jau strādā pie šīs funkcijas, tomēr līdz 2012. gada beigām būs tikai portāla pamatstruktūra, un pilnībā šis portāls sāks darboties tikai 2013. gadā. Tad bija jautājums par to, kā labāk palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem viņu starptautiskajā darbībā. Šogad tiks pārakstīta, pārakstīts dokuments, lai noskaidrotu, kādi pasākumi ir dalību valstīs, un tad nākamajā gadā tiks identificētas problēmas, kādas ir uzņēmumu atbalstīšanā. Vislabāk šeit ir paredzēts uh, iepazīties ar labāko praksi, noskaidrot, kas jau tiek darīts un pēc iespējas labāk lietot Enterprise Europe tīklu, kas jau ir daudz plašāks par Eiropas Savienību, tas ir 54 valstīs, un arī tiek ir jānoskaidro pašreizējās iniciatīvas, kas jau notiek starptautiskai sadarbībai. Par Erasmus Mundus eh, programmu uzņēmējiem, kas ir 13. punktā un ko arī Johnson kungs minēja. Šī iespēja jau ir izpētīta, tomēr ir vairāki praktiski šķēršļi šim priešlikumam un priekšlikumam nākamā kosma programma vai pašreizējā SIP programma ir ar budžeta ierobežojumiem. Un um, tās ir grūtības, uh, kuras mums ir, un bez tam ir sadarbības iespējas ar Japānu, Ķīnu un Brazīliju un um, tādā veidā varētu izvairīties no struktūru, jau esošu struktūru atkārtošanas. Tad nākamais, par ko es gribēju runāt, ir mazo un vidēju uzņēmumu uh, testa, kas ir mums ļoti svarīgs, un mēs to mēģinām ļoti konsekventi ieviest. Tātad mums pārsteidz 17. Uh, punkts jo mēs domājam, ka arī kā rāda Eiropas parlamenta pētījums, ka šis e, tests ir ieviests un ir e, pasākumi, kas ir veikti, lai šo testu sistemātiski iekļautu komisijas ietekmes vērtējumos. Mēs uzskatām, ka pašreizējās e, vadlīnijas atstāja iespēju pilnveidot gan saturu, gan kvalitāti, un pēdējais parlamenta pētījums pagājušā gadā mm, vērtēja daudz pozitīvāk e, šīs esošās iespējas par mikro uzņēmumu atbrīvošanu. Mēs domājam, ka šis jautājums ir jāpaskaidro un mēs esam jūsu rīcībā. Es gribētu paskaidrot, ka no šī gada komisijas nodoms ir tāds, lai gatavojot visas likumdošanas priekšlikums nākotnē, mikro uzņēmumi tiktu atbrīvoti no likumdošanas, ja vien nav iespējams ietekmes vērtējumu posmā parādīt, ka mazo mikro uzņēmumu iekļaušana ir pamatota. Un, ja nebūs šāda pamatojuma, tad mikro uzņēmumi tiek atbrīvoti no likumdošanas. Un, ja sabiedriskās kārtības dēļ likums ir vajadzīgs, tad var izveidot vieglāku režīmu visās regulācijas formās, ieskaitot arī administratīvās prasības. Par tojas kundzes jautājumu par Enterprise Europe sistēmu komisija tikās ar uzņēmumu pārstāvjiem un mēs gatavojam priekšlikuma projektu jaunai pārvaldības struktūrai un īpaši arī tiks ņemt vērā sadarbība ar partneriem. Svarīgs jautājums par iespējamo mazo un vidējo uzņēmumu definīcijas maiņu. Komisija pašlaik eh, neatkarīgi vērtē mazo un vidējo uzņēmumu definīciju Tā ir daļa no parastā definīcijas ieviešanas vērtējuma, un mēs neparedzam veidot nekādu starpkategoriju šajā definīcijā. Bet eh, mēs esam dzirdējuši eh, norādes, ka arī šai jaunajai sistēmai varētu būt līdzīgas problēmas. Un mēs zinām, ka šāds uzskats pastāv, bet pašlaik mums e, nav e, zināmi nekādi pamatojumi, kas prasītu pēc e, sabiedriskā sektora iejaukšanās, lai uzlabotu uh, uzņēmumu situāciju. Un beidzot es gribētu atsaukties uz Tajāni kunga vēstuli, ka dalību valstīm būtu jāievieš eh, direktīva par maksājumu nekavēšanu, un arī mēs piekrītam, ka ir jāveicina inovācijas, un komisijas eh, kosmu priekšlikums eh, veicina šo risinājumu. Paldies tagad vārds Paulam Rubigam. Paldies priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pateikties arī kolēģiem par visiem ieteikumiem un ierosinājumiem. Jau ar nepacietību gaidu grozījumus un. Diemžēl, ņemot vērā teksta eh, garuma ierobežojumu, mēs šeit eh, nevarējām iekļaut pilnīgi visu, ko mēs gribējām redzēt šajā dokumentā. Es gribēju tikai pateikt, ka patiešām ar nepacietību gaidīšu grozījumus. Protams, mums ir jāsaprot, ka tika pieņemta dažādi plāni arī uh, dalību valstīs, un mums ir jāizvērtē, kas īsti ir noticis, kas uh, ir paveikts, un kā mēs dalību valsts varam atbalstīt. Tātad uh, varbūt tām ir jākļūst aktīvākām un tikai viena, viens procents no MVU uh, eh, ir tikuši atbalstīti līdz šim, līdz ar to mēs runājam par ļoti, ļoti mazu daļu no 25 miljoniem uzņēmumu, kas darbojas Eiropas Savienībā. Tālāk, ko uh, darīt eh, tādos gadījumos, ja uzņēmumi, piemēram, savus preces arī eksportē uz trešajām valstīm, protams, mums ir uh, jāizveido labāk formulējumi, un šie mikro uzņēmumi, tie uzņēmēji, kas, piemēram, ir pašnodarbināti, kas neņem uh, darbā cilvēkus, uh, kādēļ viņi tā ir rīkojušies. Mums, protams, ir nepieciešama aizsardzība darba ņēmējiem, bet tā ir jāsaskaņo. Un tai ir jābalstās uz savstarpējušu atzīšanas principu, kā mēs varētu parūpēties par to, lai cilvēki nākotnē nevien dibinātu šos mikro uzņēmumus, bet radītu arī jaunas darba vietas. Ir 25 miljoni MVU Eiropas Savienībā, un ja katrs no šiem uzņēmumiem pieņems darbā kaut vienu cilvēku, tad bezdarba problēma būs atrisināta. Un, ja ir šie pašnodarbinātie, kas uh, ir tātad viena cilvēka uzņēmums, uh, kā parūpēties par to, lai viņi tomēr kādu pieņemtu darbā, līdz ar to radot jaunas darba vietas. Domāju, ka tas bija pats būtiskākais, ko es gribēju pateikt, un uh, tagad uh, drīz sekos arī nākamā tikšanās ar ēnu referentiem. Domāju, ka pateicoties grozījumiem uh, izdosies šo ziņojumu būtiski uzlabot, un gribu pateikties arī kolēģiem par ieguldījumu. Paldies! Bene, grazie Paul Rubig. Il dibattito su questo punto l'ordine del giorno. Paldies, Rubig kungs. Un tagad tad mēs esam beiguši diskusiju par šo punktu 8. maijā. Būs e, noklausīšanās par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Grozījumu termiņš ir 10. maijs līdz pusdienlaikam, un tagad mēs pāriesim pie nākamā punkta vārds Sevēlas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Partneru sadarbības instrumenta mērķis ir uzlabot Eiropas 2020 stratēģijas starptautisko aspektu tiek veicinātas Eiropas sadarbības gan reģionu, gan starp reģinu, reģionu mērogā. Un mērķis ir veicināt tirdzniecību, investīcijas un iespējas Eiropas uzņēmumiem un arī veicināt Eiropas Savienības atpazīstamību pasaules mērogā. Un eh, šeit ir runa par eh, finansu sadarbības instrumentu ar uh, attīstītajām valstīm. Un sadarbības mehānisms ir kā uh, palīdzība, ar kuras uh, kā palīdzība Eiropas Savienības starptautiskajai politikai. Un citi instrumenti, kas ir paredzēti citām programmām, ieskaitot Horizonts 2020, arī šeit ir jāņem vērā. Un es gribētu noslēgumā jūs informēt par to, ka termiņš grozījumiem ir pagarināts lai visas iesaistītās uh, komitejas varētu uh, piedalīties un uh, ārlietu komiteja nosūtīja vēstuli komiteja priekšsēdētāja konferencē jautājumā par kompetenci, un šis jautājums vēl tiek skatīts. Paldies! Grazie a lei. Il primo intervento è della collega Shadow per SD, Josefa Andres Barea. Prego. Paldies. Eh, Darija kungs. Šeit eh, asociācijas līgumi ir daļa no uh, finansu instrumentiem, kādi ir ārējās politikas rīcībā. Un es gribētu atzīmēt, ka daļai šeit mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienībai eh, uzspēlēt eh, lomu eh, starptautiskā mērogā, un šis instruments ir diezgan inovatīvs. Un arī tas veicinās eh, mūsu eh, lomu pasaules eh, mērogā. Mēs varēsim reaģēt uz ārējiem izaicinājumiem, klimata un vīdes problēmām, arī uh, intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Budžetā pašlaik ir 131 miljons un mērķis ir 1,5 veicināt tirdzniecības politiku un arī eh, ļaut eh, Eiropas uzņēmumiem paplašināt darbību ārpus Eiropas. Un ir šeit arī saistība ar makroinvestīciju programmu. Tātad šīs instruments eh, saskan ar citiem instrumentiem attīstības sadarbības instrumentiem. Ziņojumā ir runa par ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem, un tāpēc mēs gribētu sadarboties ar AFET, lai pārliecinātos, ka tiek ņemts vērā Lisabonas līguma gars. Tātad eh, mēs uh, gribētu pārliecināties, lai mēs ieņemam pienācīgu vietu starptautiskajā dialogā. Paldies, Badie kundze. Es neredzu vairāk nevienu koreferentu vai kādu, kas vēlētos izteikties. Tad es došu vārdu komisijai. No, it's all right. La Commission veut intervenir Oui. Thank you very much for giving us the chance. Paldies par iespēju eh, izteikties. Es eh, redzu, ka šim eh, ir paredzēts diezgan maz laika, tā tad es ilgi nerunāšu, bet es gribētu teikt, ka vispārīgais raksturojums, kā minēja divi iepriekšējie runātāji, ir ļoti tuvu mūsu priekšstatām, un mēs arī izlasījām sagatavotos grozījumus. Un um, tādā veidā arī tiks veicināti uh, sadarbības instrumenti. Mēs redzam, ka vairums grozījumu ir par digitālo dienas kārtību, lai tā tiktu ņemt vērā partners sadarbības instrumentos un pēc mūsu domām arī otrajā pantā A punktā ir izteikta līdzīga nostāja par Eiropas 2020 stratēģijas startautisko dimensiju un uzņēmumu iespēju uzlabošanu. Bet es arī gribētu teikt, ka komentārs par ierobežotajiem finansu resursiem nozīmē, ka šeit būs jānosaka skaidrs prioritātes. Tātad jūsu eh, vispārējās eh, domas ir tādas, kas ir līdzīgas arī mūsu nostājai. Varbūt mēs nevarēsim ņemt uh, vērā pilnīgu, pilnīgi visas komentārus, bet uh, lielu daļu. Paldies, vai referenti vēlas uh, vēl kaut ko teikt? Paldies! Es tikai gribētu papildināt, kā es iesniedzu dažus grozījumus pie pielikuma, un tur ir runa par enerģijas e, sektoru, jo pielikumā bija vispārīgi Eh, formulējumi, un es iesniedzu vairākus grozījumus par jautājumiem, ko mēs skatām ITRE komitejā. Paldies! Tad ar to mēs varam arī slēgt diskusiju, vai ir termiņš grozījumiem. Jā, tas ir rīt līdz 12. Un tagad pāriesim pie nākamā jautājuma - rūpnieciskā uh, enerģija un uh, citi aspekti attiecībā uz gāzi un naftu. Atkal uh, Cavēlas kundze. Tātad slonekļa gāze ir ļoti svarīgs jautājums Eiropai. Ziņojums sastāv no trim daļām. Viens ir par enerģijas aspektiem slānekļa gāzei, otrs ir rūpnieciskie un ekonomiskie aspekti, un trešā nodaļa ir sabiedrības nostāja un labākā prakse par enerģijas aspektiem. Šeit ir norādīts, cik svarīga ir uh, slānekļa gāze enerģijas avotu daudzveidošanai Eiropā un Eiropai ir. Jānovērtē esošie slānekļa gāzes un slānekļa eļas resursi un ša, šiem pasākumiem arī būs svarīga loma šo energoresursu cenas samazināšanai pasaules mērogā. Mums ir dati par slānekļa gāzes ražošanu ASV. Un šīs enerģijas veids arī uzlabotu uh, patērētāja pozīciju attiecībā par eh, gāzes piegādātājiem un pazeminātu cenas. Un vietējā slānekļa gāzes eh, iegūšana arī samazinās dalību valstu atkarību no trešo valstu piegādēm. Ir ļoti svarīgi Eiropas ekonomikai un arī dalību valstu ekonomikai, lai eh, slānekļa gāze būtu dalību valstu teritorijās. Tālāk eh, otrā daļa ir par ekonomiku ar eh, zemā ogle, zemām oglekļa emisijām, un tā kā komisija ir paziņojusi, ka Gāze būs ļoti svarīga enerģijas sistēmas pārveidošanai, jo eh, tiek mazināta atkarība no citiem fosilo degvielu veidiem, un arī eh, mēs pieņemam, ka samazināsies eh, siltumnīcas gāzu emisija slānekļa gāzai varētu būt svarīga nozīme īpaši dalību valstīs, kur eh, lieto ogles eh, kā eh, enerģijas avotu. Un tā kā atjaunojamie energoresursi, piemēram, vēja enerģija, ir uh, nestabila, tad ir vajadzīgas, vajadzīgs vēl viens alternatīvs enerģijas iegūšanas veids, un tāds varētu būt arī slānekļa gāze. Un mēs aicinām komisiju uh, kopā ar stratēģiju 2050 vērtēt nekonvencionālās gāzes lietošanu atzīstot, ka e, lietošanas apjoms Eiropas Savienībā e, būs tāds, kā to noteiks tirgus. E, vēl ir skatīti ekonomiskie un rūpnieciskie aspekti naftas un gāzes lietošanai. Un eh, šis eh, jaunais eh, produkts ir jāpiedāvā ļoti piesardzīgi, un mēs aicinām arī to darīt uzņēmumus. Mēs atzīstam, ka mums nav personāla un pieredzes kā ASV šajā nozarē, un tāpēc mēs ņemam vērā, ka uh, pakalpojumu sektora izveidošanai būs vajadzīgs laiks. Tādā veidā mēs domājam, ka slānekļa gāzes sektora attīstība ir jāplāno reāli iespējamos termiņos, jo trūkst kvalificēta personāla. es eh, iesaku valstīm, kuras ir apstiprinājušas slānekļa gāzes eh, esamību savā teritorijā, eh, ņemt vērā, ka būs vajadzīgs personāls darbām ar slānekļa gāzi un arī tas būtu jāņem vērā gatavojot izglītības Eh, sistēmu, jo pašlaik personāls tiek eh, importēts no ASV, izdarot eh, urbumus. Es arī gribētu aicināt, veidojot enerģijas un klimata politiku, ņemt vērā iespējamās problēmas eh, investējot slānekļa gāzes eh, sektorā. Mums ir jābūt eh, Eiropas mēroga noteikumiem vai regulām, instrukcijām, kā piešķirt licenci slānekļa gāzes uzņēmumiem un licences tiktu izdotas uh, valstīs. Mēs norādām, ka dažās dalību valstīs trūkst uh, publisko konsultāciju apstiprināšanas posmā un aicinām dalību valstis izskatīt savu likumdošanu un uh, šo pasākumu attiecīgi ņemt vērā. Mēs arī eh, gribētu atvieglot eh, investīcijas. Eh, procedūrai jābūt maksimāli vieglai. Par sabiedrības attieksmi ir vajadzīga izpratne par slānekļa gāzes ietekmi uz vidi. Uh, un iespējām, un arī ir jāpārdomā, kā mazināt uh, ietekmi uz vīdi. Bez tam ir uh, bez uh, labākās prakses arī ir jākontrolē gāzes ieguve visos posmos, un tie uzņēmumi, kas izdara tiem uzņēmumiem, kas izdara urbumus, būtu jāinformē iedzīvotāji par to, kas notiek, kādas eh, ķīmiskās vielas tiek lietotas, eh, iegūs eh, procesā un izdarot urbumus. Arī uzņēmumi, kas jau ir sākuši urbumus. Uzņēmumiem ir jābūt prasībām, lai tiktu sakārtotas darba vietas pēc urbumu urbšanas beigām. Un lai būtu skaidrs, kas ir slānekļa gāze un kāda ir tās nozīme, tad būtu Eiropas eh, dalību valstīm jāsadarbojas ar eh, ASV, ņemot vērā pieredzi, kas ASV ir uzkrāta eh, daudz gadu laikā un ir vajadzīga informācija iedzīvotājiem rajonos, kur notiek urbumi. Eh, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, mans ziņojums ir rakstīts eh, ITRE komitejas kontekstā un es apskatu slānekļa gāzes lietošanu no rūpniecības un enerģētikas viedokļa. Es uzsveru arī e, nozares e, pienākumus, bet mums arī būtu jādomā enerģētikas kontekstā par slānekļa gāzi. Un tagad es gribētu atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Grazie, kolēģi, non nu, nu, ho voluto interromperla, ma... Paldies kolēģiem! Es domāju, ka ziņojums bija ļoti vērtīgs. Sākumā uzklausīsim ēnu referents. Brežīnas kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties referentei par ziņojumu sagatavošanu. Ņemot vērā to, ka šāda veida ziņojumiem tiek atvēlēts vien dažas lapuses, referente ir pietiekami pamatīgi izklāstījusi visas problēmas, kas ir saistīts ar slānekļa gāzes izmantošanu. Runājot gan par ieguvu, gan par to, kāds varētu ietekmēt rūpniecību, nozari un kā arī e, pārāk prakses izmantošanu un tā tālāk un tā joprojām. Liels paldies referents kundzei par to. Protams, man nevajadzētu tagad atkārtot visu to, ko minēja referente. Bet gribēju tikai atkārtot, ka uh, tad, kad mēs konsultējamies ar ekspertiem, viņi visaugstāk vērtēja 7. un 15. punktu šajā ziņojumā. Man arī ir zinām pieredze par uh, dziļurbumiem un domāju, ka no grozījumiem. Vislabākais grozījums būtu tāds, eh, kas varētu atspēkot tādus argumentus, kas eh, apgalvotu, ka slānekļa gāze nav draudīga uh, nav draudzīgi videi un tā tālāk. Tas ir 22. grozījums. Tur ir norādīts, ka ir jābūt pietiekami labai tehnoloģijai, lai pēc iespējas eh, vairāk samazinātu iespējamo kaitējumu uz vidi. Domāju, tas eh, pierāda to, cik nopietni mēs to uztveram ITRE komitejā. Protams, ir e, jāizsmeļ slānekļa gāzes potenciāls Eiropas Savienībā, ir jāparūpējas par konkrētiem aprēķiniem un vēl kas, kas pirms tam neizskanēja. Ja mēs runājam par slānekļa gāzi, Dabas gāzes cenas ASV ir daudz zemākas nekā Eiropas Savienībā. Īstenībā mēs ļoti daudz dabas gāzes uh, importējam no trešajām valstīm, tādēļ cena paaugstinās. Tāpēc ir jāpadomā par slānekļa gāzes iegūs iespējām Eiropā. Un kas notiks, ja slānekļa gāzi mēs paši izmantosim Eiropā, tad tas varētu pasliktināt mūsu uh, komerciālās attiecības ar valstīm, uh, ar kurām esam tirgojušies jau vairāk gadus. Paldies! Tagad Kālfin kungs no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties Cavils kundzei par ziņojumu. Es domāju, ka jebkurš uh, jauns energoavots Eiropā ir ļoti rūpīgi jāizpēta. Un domāju, ka ziņojumā ir daudz vērtīgi priekšlikumi. Protams, Cavēlas kundze ir pilnīga taisnība, kad viņa runā par uh, to, ka mums ir jāaizstāv tieši rūpnieciskās intereses, jo mm, tas taču arī ir viens no mūsu komitejas stūrakmeņiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu strept karstu. Ir jāsaprot, eh, kas notiks vēlāk arī dalību valstīs. Ja mēs gribam, lai ziņojums būtu jēgpilns, ir eh, jāņem vērā vairāk svarīgas atziņas. Pirmām kārtām ziņojumā ir teikts, ka energo kokteils ir dalība valsts pārziņā. Tātad tās pašas var izvēlēties, eh, kādu energo avotu nu, lietot. Tā ir norma, kas jau ir spēkā kādu laiku. Otrām kārtām, ja mēs domājam par iespējamo kaitējumu vidēji, tekstā tas ir jāuzsver pārliecinošāk un ar tādu vienkāršu atsauci nebūtu gana. Ir jāsaprot, ka šeit valda ļoti liela viedokļa atšķirība, un tādēļ jautājums ir pietiekami rūpīgi jāizgaismo. Tālāk, runājot par sadarbošanos ar citām valstīm Ņemot vērā konsultācijas, konsultācijas ar sabiedrību, šis ir ārkārtīgi veiksmīgs aspekts, eh, kas ir izcelts arī ziņojumā. Mums ir jāņem vērā šie pārobežu jautājumi. Domāju, ka ziņojums noteikti varētu radīt tādu labu pamatu un beigās vainagoties ar veiksmīgu balsojumu. Paldies tagad Fionhola, kas ir āda grupas ēna referenti. Paldies! Arī es gribēju pateikties Cevēlas kundzei par viņas veikumu. Ziņojums ir ļoti labi pārdomāts un arī praktisks. Kā jau izskanēja, Ne jau tagad Eiropas Savienība ļaus veikt urbumus savā teritorijā, nē, tas būs dalībvalsts ziņā. Un Mums ir jāsaprot, vai Eiropas Savienībā pieņemtā likumdošana ir pietiekama, un es piedalījos diskusijās, kurās komisija teica, ka vēl ir pāragri ko tādu pateikt. Bet dalība valstis noteikti ir uzņēmušās milzīgu atbildību, lai varētu garantēt pietiekam labu jau pastāvošās ES likumdošanas īstenošanu arī vidus jomā. Domāju, ka mēs īstenībā ļoti daudz varam no tā visa mācīties. Fordas kundzes ziņojumā jau bija dažas ļoti vērtīgas atziņas un mm, Fordas kundzes ziņojums, zināmā mērā, sasaucas ar Cavēlas kundzes ziņojumu. Mēs teicām, ka ir jāparūpēs arī par uh, drošības garantijām un uh, atļauju un licenču izdošana ir jānošķir un mēs gribējām izmantot arī pēc iespējas uh, labākās pieejamās tehnoloģijas un arī piesārņotais maksā princips nebūtu aiz, jāaizmirst. Tālāk ir jāparūpēs, lai Eiropas Savienības uzņēmumi, ja tie uh, veids kaut kāds darbus trešās valstīs, ievēro ES likums un standartus, jo šie standarti jau ir spēkā pie mums, bet citur pasaulē nē. Un, ja tiek runāts par urbumiem, tad komisija noteikti šo jautājumu vajadzētu iepazīties rūpīgāk. About this. It's, it's often said that Cavils kundze teica, ka slānekļa gāze varētu būt tāda e, deg, pārējais degviela. Un īstenībā nav nekādi dati pieejami par to, cik augstas tad ir slānekļa gāzes um, emisijas. Un jāņem vērā, ka e, ir. Uh, daudz energoavotu, kas uh, rada emisijas, uh, to iegūs laikā, un varbūt tās ir augstākas nekā izmantošanas laikā. Tātad tas tikai paaugstina uh, oglekļa pēdas nospiedumu, un, piemēram, ir arī daudz metāna izmešu, tad, ja tiek veikti urbumi. Es domāju, tas, protams, tikai vēl pasliktinās situāciju ar siltumnīca efektu radošiem gāzēm. Tādēļ ir jābūt pilnvērtīgai analīzei, tātad no uh, šī, šī resursa iegūšanas brīža līdz pat tā izmantošanai, cik liela ir izmeša visā gaitā. Un visu beidzot, runājot par energo apgādes drošību. Es domāju, ka ir zināms problēmas ievērot uh, grafikus, vai šis varbūt nav pats labākais brīdis, lai runātu par slānekļa gāzi. Mēs, protams, atceramies, kādi ir 2050. gadam nospraustie mērķi, un, protams, ir atsevišķi sektori, kur mērķi ir nospraustie uz 2030. gadu un uh, īstenībā eh, slānekļa gāze vēl atrodas uh, bērnu autiņos, tātad nekas vēl nav pietiekam daudz izpētīts, un mums tagad ir grūti prognozēt, kas tad īsti notiks, vai, piemēram, slānekļa gāze varēs pietiekam labi izmantot elektrības ražošanā, un uh, vai mēs varēsim, piemēram, jau 2030. gadā atteikties no citu gāžu izmantošanas. Domāju, tas noteikti ir jāpaturprātā. Paldies! Paldies, uh, zaļo referente. Uh, zaļo referents uh, Būtikofer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu referentes izklāstam. Mums tas viss ir jāplūko pietiekam reāli, ja mēs runājam par slānekli. Uh, Ir cilvēki, kam ir pietiekami daudz raižu, un mēs redzam, kas notiek ieguves industrijā. Piemēram, kas notiek Francijā un Bulgārijā, cilvēki tiek atlaist no darba, un Kalvinkungs es biju pārsteigts. Uh, Uh, dzirdot uh, jūsu apņēmību atbalstīt šo ziņojumu. Kas tad notika jūsu valstī ar daudziem darbņēmējiem? Jums bija jābūt daudz kritiskākam. Un man nepatīk arī referentas priekšlikums. Tikai dažas uh, lietas uzskaitīšu. Pirmām kārtām ziņojuma projektā ir teikts, uh, ka likumdošana, eh, lai varētu veikt eh, izpēti un iepazīties ar dažādām iespējām, ir pietiekama. Un kad eh, komisārs Otingers teica, ka pat, lai piesaistītu vairāk investīciju, Mums ir jāparūpējas par uh, likumdošanas aktualizēšanu un jums īstenībā nevajadzētu teikt tikai kaut kādu puspatiesību. Paturot prātā to, ka dalība valstis ir pilnīgi brīvas uh, izvēles ziņā, mums ir jāizveido tagad kopīga Eiropas pieeja, runājot par to, ka ir pēc iespējas ātrāk jāparūpēs par regulēšo ietvaru. Otrakārt, mums runājot par ķīmiskajām vielām un caurskatāmību šajā jomā, vajadzētu izmantot daudz skarbāku valodu. Tāpat ir jārunā par tehnoloģijām, ko ir vēl iespējams izstrādāt, un par tādu slānekļu ieguvi, kas nav saistīta ar ķīmisko vielu izmantošanu. Un īstenībā ļoti daudz cilvēku ir noraizējušies par savu drošību un veselību, kas tad notiks, ja šāds uh, vielas tiek iegūts. Ja mēs varam izstrādāt te tehnoloģiju, kas atļaus slānekli iegūt bez ķīm, ķimikāla izmantošanas, tas būtu ļoti labi. Es nepiekrītu tam, ka tieši šāda veida degviela ir pārējas laika degviela, tātad tas ir lēciens no šīs eh, piesārņošās degvielas uz zaļo degvielu. Es pilnībā piekrītu Holas kundzei. Viņa teica, ka vajadzētu pieprasīt pilnvērtīgu slānekļa izmantošanas analīzi. Tātad uh, Eh, ņemot vērā arī to, cik daudz izmešu rodas iegūs brīdī. Es tā tad neesmu tik sajūsmas pilns, kā varbūt jūs to sagaidāt. Un starp citu, mēs eh, šeit velkamies nopakaļ uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tādēļ mums noteikti vajadzētu izmantot to pieredzi, ko viņi ir guvuši. Un tiek uh, apgalvots, ka ir jāievieš šie tīrā gaisa standārti, un, protams, uh, uzņēmumiem ir jāievieš jaunas tehnoloģijas, lai šos mērķus varētu sasniegt. Tiek pieprasīts, ka ir jāpiesaista 95% no emisijām. Domāju, ka mums ir jāizstrādā tādi kritēriji, kas eh, ir pieņemama Eiropas Savienībā un kas ir konkrēti realizējami. Paldies. E, e, Mīster Cimā. Un visbeidzot, Šimānska kungs beidzamais eh, ēnu referents. Protams, protams. Eh, teikšu tikai un vienīgi paldies referents kundzei par ļoti tādu atklātu veidu, kā viņi iepazīstināja mūs ar ziņojumu Eh, īsumā vēl atbildēšu uz eh, Botikā Fera kunga teikto. Es domāju, eh, ir vērts sekot amerikāņu pieredzēji, balstīties tajā. Un tas viss ir ļoti labi un jauki, bet ir tikai viens vienīgs pētījums, kas pierāda, ka slanekļa gāzes oglekļa pēda īstenībā ir lielāka kā oglēm. Un šis pētījums ticis veikts pēc apšaubāmiem Krievijas standartiem, kur tika ņemts vērā CO2 un citas, cita izmeši. Un tātad vispārējo pētījumu liecina par pretējo, ka tātad slāneklis ir ļoti tīra enerģija. Un mēs tagad mēģinām uh, steigt priekšā nozarei, ka frakings jāveic bez ķimikāliem un tā tālāk. Uh, bet tas ir veltīgi. Tas ir tāpat kā teikt, eh, nozarei būvējiet vēja, tātad ģenerators bez metāla un tā tālāk. Un visbeidzot par Bulgāriju. Bulgārijā netiek iets pa vienu vienīgu kaut kādu ceļu. Investīcijas slānekļa gāzē notiek pa dažādiem ceļiem. Nav tā, ka kādi tiktu iebiedēti vai ar varu piespiesti izvēlēties vienu vienīgu uh, Uh, risinājumu. Situācija pilnīgi noteikti nav tāda, ko varētu apzīmēt ar vārdu railroading, stūrī iedzīšanu, uh, roku izlaušanu. Uh, tas ir mūsu pašu resurss, tātad slānekļa gāze un nafta ir mūsu bulgāru resurss, tieši tāpēc tas ir jo īpaši vērtīgs. Uh, Eh, un eh, ne tikai mums kā valstī, bet mums kā kontinentam, Eiropai, vajadzētu apzināties to, cik svarīgi ir, ja pašiem ir savi resursi. Protams, jauna gāza, jauna energoresē tirgu nozīmē konkurenci, nozīmē zemākas cenas, eh, tirgus izaugsmi un gala beigās ieguvumus gala patērētājiem un kādas sagadīšanās eh, tieši tagad, kad runājam par iekšējā enerģijas tirgus eh, pabeigšanu un slānekļa enerģētikas uz, uzplaukums, ir tas, eh, tas sinerģijas punkts, kas ļaus mums sasniegt kvalitatīvu jaunu līmeni. Daudzi raizējas par to, cik mums ir šo resursu. Ne, bet ne jau politiķi būs tie, kas izlems to, cik eh, tālu, cik lielā mērā izaugs šī nozara. To noteiks ģeoloģija, to noteiks investori, eh, to noteiks cenas tirgu, ne jau politiķi. Un es domāju, mūsu eh, loma šai situācijā ir raudzīties, lai mēs nenodarītu kaitējumu lai mēs nebāstu savu degunu darīšanās, kuras mēs nesaprotam. Tas ir labs padoms tiem, kas citreiz mīl ārstus pamācīt, kā viņiem būtu jāstrādā. Priekšsēdētāji, mums ir rindiņā sastājušies pieci runātāji, tā kā lūdzu, lūdzu ievērot divu minūšu likumu. Un mēs gal galā vēlamies vēl īsumā pastāstīt par vakardien notikušo koordinācijas sanāksmi. Tā kā aicinu visus uh, tik tiešām ievērot divu minūšu noteikumu. Mārtiņkēviča kungs. Liels paldies! Dāmas un kungi, šādi neparasti, neierasti enerģijas avoti mūsu nākotnē spēlēs izšķirošu lomu un Eiropas Savienībai līdz ar to nāktos ar maksimālu nopietnību attiekties pret uh, visiem enerģijas avotiem ar uh, vienlīdzīgu attieksmi. Un vēršoties pie komisijas, es domāju, mums tik tiešām ir vajadzīga atbalsta programma tieši ģeoloģisku pētījumu veikšanai, lai mēs varētu aplēst, kādas tāda ir slānekļa gāzes rezerves mūsu kontinentā. Un mm, vienot energotirgus attīstībai šādi pētījumi varētu būt uh, izšķiroši nozīmīgi. Mēs vērojam, kas notiek ASV, un iespējams, ka šīs te visas tehnoloģijas mēs spēsim ieviest bez uh, kaitējuma videi. Tas varētu spēlēt būtisku lomu Eiropas tautsēmniecības izaugsmē. Un pavisam īsi rēģēšu uz Butikoferu kunga teikto. Ja vēlamies eh, ierobežot uh, ogļu izmantošanu enerģijas ražošanā, nu tad kādi ir varianti? Nu tad ir jāpaļaujas uz gāzi. To pašu var teikt visiem tiem, kas runā par zaļu enerģētiku. Kādi ir varianti? Ja ne tā, tad kā? Ja ne ogles, tad dabasgāze. pārtraukst skaņas signāls. Tas arī, tas arī viss saka runātājs. Paldies. Nākamā runātāja. Liels paldies. Pirmkārt, vēlos teikt lielu uh, paldies uh, ziņojuma autoram. Brīnišķīgs ziņojums. Es domāju, mums, mūsu uh, komisijā tagad ir laiks ķerties pie grozījumiem. Uh, un pievērsties ziņojuma priekšmetam pēc būtības, Eiropas enerģijas tirgumu, Eiropa, tā ilgspējai, tā vidas aspektiem. Par vidas aspektiem runāsim kā šodien, tā rīt to darīs NV komiteja, un mēs līdz ar to pievērsīsimies tam, kas ir mūsu galvenais jautājums, mūsu izpratnē. Pievēršoties atsevišķiem jautājumiem. Daži kolēģi norādīja, ka 2030. gads ir eh, nereāls, neiespējams datums, ka līdz tam oglekļa gāze nekļūs par vērā ņemam enerģijas avotu. Es nepiekrītu. Polijas gadījumā eh, tas pilnīgi noteikti ir reāli. Mēs eh, plānojam sākt reālu ieguvi jau 2014. gadā. Nu, varbūt tas mazliet aizkavēsies, bet 16. un 17. gadā Eh, pilnīgi noteikti viss jau notiks. Tā kā 30. gads ir reāls. Tālāk. Eh, sociālā reakcija. Butikofera kungs minēja, ka dažās valstīs esot pretreakcija. Butikofera kungs esmu eh, ceļojusi, bijusi uz Lubeņskas reģionu, kur ir lielas slānekļa atradnes, un varu jums apliecināt, ka uh, Uh, protesti pret biogāzi un pret vēja enerģiju ir bijuši daudz skaļāki un lielāki nekā pret slānekļa gāzes ieguvi. Tā kā, ko var jums teikt? Cilvēki vienkārši uh, baidās uh, no visa jaunā, viņi baidās no jauniem enerģijas avotiem. Slāneklis ir tikai viens no šādiem avotiem. Cilvēki baidās arī no zaļās enerģijas, jo tas ir kas jauns kuru viņi saprot vēl mazāk par uh, slānekļa gāzi. Tā kā es domāju, ir jāpasvītro viens. Ir jāpieliek punkts tam, ka zaļā enerģija uh, visiem patīk, visi ir sajūsmā, kur pretī slānekļa gāze ir bubulis, uh, tas ir slikti un tā tālāk. Galvenais, es domāju, šajā situācijā ir informēt cilvēkus, norādīt, ka, par, ka ir iestādes, kas rūpējas par drošību, par vīdi, uh, par uh, piesārņojumu ierobežošanu, par izmešu ierobežošanu, un tas ir pasvītrots arī ziņojumā. Tas ir tas svarīgākais manā izpratnē. Paldies! Nākamais runātais. Liels paldies! Vēlos uh, piebilst pāris lietas. Pirmkārtām, ja runājam par gāzi, kas, par ko tiek runāts 9. punktā. Par to tātad šo te gāzi, kas tiek izmantota eh, frakinga procesā, ka tā ir lūk esot eh, mazāk oglekļa pēda nekā citkārt eh, citiem rūpnieciskiem procesiem. Es tam nevēlētos piekrist. Tas vien, ka ir šeit ir tik sarežģīts ieguves un transportēšanas process, šīs te oglekļa noplūdes nonākšanas vidē risks ir lielāks, līdz ar to šī oglekļa pēda nospiedums uz vidi ir pilnīgi noteikti salīdzināms, ja ne lielāks kā uh, briesmīgajam, uh, briesmīgajam fosilajam kurināmajam. Tā kā, lūk, otrām kārtām Šeit tika minēts viens eh, vienīgs eh, pētījums, eh, USGS pētījums no amerikāņiem, kur viņi norāda, ka ASV centrālie štati no Teksas līdz ASV ziemeļiem, ka šajos štatos nopsāsinās zemestrīces un ka tas viss ir lielā mērā izskaidrojums ar uh, tieši šo te eh, slānekļa ieguvi. Un ka nākotnē šādu te zemestrīču seismisku negadījumu risks eh, var būtiski palielināties. Kas tā ir pa gāzi, kas nonāk vidē šai procesā? Tas ir metāns. Tas nav, tā nav nekāda nekaitīga gāz, gāzīta. Metāns ir daudz eh, briesmīgāks ļaundars vidē nekā CO2. Tā kā šeit eh, ir jāņem vērā tātad industriālais process, eh, potenciālais risks. Turklāt jārēķinās ar to, cik eh, ka, ka šis ļaunums var pieaugt ģeometriskā progresija un kādas ir tātad ekonomiskais pamatojums vai vispār uh, ir vērts uh, iegūt, apgūt šos tā slānekļa krājumus un resursus. Ir, tas maksā pārāk dārgi, tas nav ekonomiski pamatoti. Un jāņem vērā arī ilgtermiņa izmaksas. Frakings kā, kā tehnoloģiskais process tiek izmantots tikai piektus gadus, līdz ar to mums nav ne nojausmas par to, pie kā tas viss var uh, novest un kā tas var rezultēties nākotnē. Paldies! Nākamā runātāja, lūdzu, mikrofonu. Vēlos teikt paldies Cāvēlis kundzei par profesionāli sagatavotu eh, ziņojumu par ārkārtīgi komplicētu tēmu. Eh, ziņot referenta ir ļoti tā pragmatiski pievērsusies šim jautājumam runājot par nozari, par, par industriju, par ražošanu, bet arī ietvēros vides aspektus, to, ka ir nepieciešama pāraudzība, ir ņemot vērā to, ka pētījuma un ģeoloģiskā apsakošana jau ir sākusies un rit pilnā sparā. Šeit ir pilnīgi pamatoti baidīties, bažīties par to, kā tas viss varētu izvērsties. Paldies, ka ņemat vērā, ka rēķināties ar šo te eh, risku. Šeit mēs runājam par retu resursu. Un tāpēc ir nepieciešami pētījumi par to, cik eh, racionāli ir to izmantot. Francija, piemēram, nu kādas ir alternatīvas Francija? Jūs grasāties pielikt punktu kodolenerģijai. enerģijai iedzīvo, jūsu iedzīvotāji nav apmierināti, un tā tad viņi vēlas ko citu. Viņi lamā atomelektrostacijas par tikšķošu bumbu. Bet kādas ir alternatīvas? Iespējams, ka jūs nepiekrītat uh, saviem, uh, saviem līdzpilsoņiem. Un tādēļ neatliek nekas cits, kā secināt, ka jāļauj vien katras valsts pilsoņiem pašiem izlemt, uh, arī mēs savā valstī esam ieviesuši tātad eh, zema oglekļa tautsaimniecības principus laikam līdz 50. gadam, kas pārēdz, ka mēs eh, centīsimies arvien mazāk izmantot ogles, bet, nu tad eh, atvēlēsim sev paši sev kādus variantus, kādas iespējas gūt enerģiju no kaut kādiem, no kaut kādiem citiem resursiem skatīsimies, kādi ir, kādas ir alternatīvas uz vietas, tā, lai nebūtu viss jāimportē. Novēlu uh, referentai turpmākus panākumus šī ziņojuma virzībā. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Es lielā mērā varu piekrist tam, ko kolēģi jau ir pateikuši. Arī es vēlētos brīdināt, aicināt uz piesardzību šajā jautājumā, jo šīs ieguvas, eh, ieguvas punkti ļoti ātri izsīkst. Un Eiropas tātad ģeoloģiskie slāņi cieš no šī te frakinga procesa, kā rezultātā vidē nonāk uh, piesārņojums vidē, dabā, gruntsūdeņos. Tātad eh, ģeoloģiskais pamatslānis tiek eh, sašķelts, un tam var būt eh, ļoti nelāgas sekas, bet mana opozīcija nav tāda principiāla un kategoriska. Ir jāskatās, vai nav iespējams citas labākas metodas enerģijas iegūšanai. Paskatīsimies, piemēram, uz meža saimniecības atkritumiem, uz lauksaimnieciskajiem atkritumiem. Ir jāsamēro enerģetiskais potenciāls ar uh, trūkumiem. Vidai draudzīgākās alternatīvas ir jāizvēlas Manuprāt, tas viss šādā kontekstā viss runā par sliktu uh, slānekļa gāzes ieguvēju. Uh, nevar aizbildināties tikai un vienīgi ar uh, klimata pārmaiņu apsvērumiem. Tas ir postošs industriālais process. Tas var novest pie milzīgām ekoloģiskām sekām. Amerikāņi domā, ka tas uz viņiem neatiecas. Bet varbūt viņi to var atļauties, mēs Eiropā to nevaram atļauties. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, burtiski dažos vārdos eh, reaģēt uz nu pat dzirdēto. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Tik tiešām izteikšos īsi, labi apzinos, ka vēlties turpināt darbu, ķerties pie beidzamā punkta. Komisija izsaka gandarījumu par šo ziņojumu. Mēs uh, esam gandarīti par interesi, ko parlaments izrāda šajā jautājumā. Tas ir jautājums, par ko arvien lielākā mērā interesēs arī komisija. Sakot to, ka esam gandarīti par šo ziņojumu, es īpaši vēlos pateikt, uh, izteikt mūsu prieku par to, ka šeit tiek uzsvērts, ir ļoti svarīgi pabeigt vienotā tirgus veidošanu. Tas ir primārais uzstādījums, lai arī gāze, to starp šī te netradicionālā gāze, eh, nonāktu uz, uz šīs te vienotās kopējā, kopējā tirgus platformas. Un man prieks, ka šajā debatē, debatē par slanekļa gāzi, eh, ir ļoti stabili pamati ir tātad galvenie principi skaidri - oglekļa izmešu mazināšana, un uh, no, jūs atsaucaties uz ceļa karti līdz 50. gadam. Jautājums par to, cik tad uh, daudz slānekļa gāzes ir likts uz spēles. Komisijas atbildīgie dienesti veic plašu, milzīgu pētījumu un grasās nāk klajā ar pētījumu rezultātiem vēl pirms um, sāksies atvaļinājuma laiks. Tāpat arī daudzi pieminēja to, cik svarīgi ir šeit eh, pies, eh, piesaistīt sabiedrību, ieinteresēt sabiedrību, pārliecināt to. Tas ir ļoti svarīgi. Eiropas parlaments ir atvēlējis līdzekļus tieši šiem nolūkiem, un mēs kā reiz veicam pētījumu, lai pētītu sabiedrības domu par slānekļa gāzi. Un visbeidzot, par siltumnīcas gāzēm. To, cik eh, vidē draudzīga ir slānekļa gāze, salīdzinot ar fosilo kurināmo, uh, tieši siltumnīca efekta gāzu izmešu ziņā. Arī par šo jautājumu tiek veikts pētījums, un tā rezultāti būs uh, pieejami pavisam drīz. Paldies! Paldies jums! Aizmirst vēl Helmera kungu. Jā, uh, nu, es esmu šausmās par to, ka uh, šeit eh, burtiski neviens nerunāja par energoresursu cenām un konkurētspēju. Manuprāt, Eiropas lielais jautājums ir tāds, ka Ķīna un eh, Indija darbina eh, elektrostacijas ar lētām oglēm. Amerikāņi tagad, pateicoties slānekļa gāzai, dzīvo dziedādami no lētas slānekļa gāzes un mēs šeit izsīkstam mūsu energoresursu cenas kāpju debesīs. Mēs esam pārmēr atkarīgi no eh, šiem te zaļajiem energoresursiem, un es domāju, mums ir jānāk pie prāta, eh, jāizmanto savi resursi, lai ļautu mūsu uzņēmiem izdzīvot, un nevis vienkārši ķert vēju. Zaļais lobijs, kā allaž, tādā pilnīgi histēriskā veidā lamā ogles, eh, lamā slānekļa gāzi, viņi norāda, ka nav citu variantu, kā tikai taisīt eh, vēja turbīnas un tā tālāk. Nu vienā jau kā brīdī elektrība izdzisīs, un tad mēs visi būsim dimba es domāju, ir nopietni jā, jā, jāļauj sabiedrībai saprast, kādu kaitējumu nodara šis zaļais lobijs. Viņi baida mūs ar uh, zemestrīcēm. No ogļu raktuvēm rodas uh, spēcīgākas zemestrīces nekā no frakinga metodas lietošanas. Es domāju, šī tehnoloģija ir jāatbalsta visos iespējamos veidos, jo no tās ir atkarīga Eiropas tautsainiecības nākotne. Paldies! Paldies eh, nākamajam runātājam 40 sekundes. Paspēsiet, iekļausieties! Mēs esam eh, sen jau pārtērējuši laiku. Paldies! Es gribēju atbildēt eh, tiem kolēģiem, kas te runāja par tehniskiem risinājumiem. Es gribēju jums atgādināt kaut ko. Jā, man ir tikai pusminūte tam nepieciešama. Kuras tad būs tās drosmīgās valstis, kas turpinās uh, izpētīt slānekļa gāzes uh, izmantošanas iespējas? Ja mēs neko nezināsim, tad jau mēs nevaram arī paredzēt kaut kādas sekas šī resursa izmantošanai. Jā, kolēģi pauda savas raizes, bet Eiropas Savienībai jābūt pietiekam drosmīgai. Uh, Mums pašiem ir uh, jāatklāj jauni energoavoti. Eiropas Savienība ir pietiekami liela. Un mēs visi šeit esam pieauguši cilvēki, un mums ir jāizmanto veselais saprāts. Ja mēs kaut ko darīsim, tad mēs uh, varēsim arī saprast, uh, kā rīkoties tālāk, jo uh, Mēs taču gribam aizsargāt savu pilsoņu veselību. Neviens jau negrib viņiem apzināti nodarīt kaitējumu, bet uh, informācija, kas ir manā rīcībā, pierāda, ka mēs varam turpināt kaut ko darīt, un tas ir arī jādara. Paldies! Un visi grozījumi ir jāiesniedz līdz 8. maija 2012. Mēs esam tagad noslēguši šo darbu kārtības punktu. Un nākamais ir Gastona Franko atzinums. Atvainojos Gastonam par to, ka sāksim šo punktu atlūkot vēlāk nekā paredzēts. Oui, merci, euh, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēģināšu visu ātri pastāstīt. Tomēr jaunā programma Life ir pelnījusi tādu nopietnu attieksmi. Gal galā dzīve, dzīvība. Uh, 29 grozījumi tiek piedāvāti šajā tekstā. Tas ir zināms izaicinājums, sarežģījums mūsu ceļā. Mēs esam gal galā par rūpniecību atbildīgā komiteja. Bet nestraucieties par to runās arī budžeta grupu kolēģi. Un tātad, kas šeit tiek piedāvāts īpašs instruments videi laikam no 14. līdz 20. gadam? Programma LIFE paredz celt vidas jautājumu nozīmību mūsu pilsoņu acīs un uh, apkopot zināšanas, apkopot pieredzi. Tostarp uh, vairojot finanšu atbalstu programmai Life Nature, tātad uzkrāt uh, novatoriskās zināšanas, apgaismot sabiedrību par vidas jautājumiem, vidas problemātiku un sekmēt turpmāko vidē draudzīgas likumdošanas izstrāde Eiropas Savienībām. Uh, Komisijas piedāvātā programma lielākā mērā atbilst eh, tiem izaicinājumiem, kas ir vides jomā un ir vērsti uz eh, pielāgošanos klimata pārmaiņām. Un eh, ko tad es uzsveru savā atzinumā? Pirmkārt, integrēto projektu jēdziens. Tas ir būtisks jauninājums, ko piedāvā šī programma. Šeit tiek paredzēts finansējums videi un klimata draudzīgu programmu īstenošanai tādā vispār, tādu vispārīgu pieeju, piesaistot uh, finansējumu kā no ES fondiem, valstu budžeta, tā arī no valsts privātās partnerības. Tas ir ļoti uzteicami, jo tādējādi ir iespējams uh, panākt to, ka ir arī tādi vietēji lokalizēti um, projekti. Uh, Cits jautājums ir par to, kā tas darbosies praktiski, kāds būs darbu kalendārs, eh, jo projekti nebūs vienlīdzīgi. Šeit būs nepieciešama tāda eh, precizitāte noteikumu izstrādē. Ja runājam par atraidījumu iespējamību, kā komisija nodrošinās to, ka veiks labi pamatoti projekti tomēr iegūst finansējumu un netiek atraidīti. Uh, komisijas priekšlikumā, līdz ar to šeit ir nepieciešama lielāka precizitāte. Komisija nāktos izskaidrot savus ierosinājumus parlamentam. Tikai eh, tad eh, šī programma būs kas vairāk pār tikai tādu tukšu runāšanu. Biodaudzveidības eh, saglabāšana un aizsardzība tam vajadzētu kļūt par nopietnāku, nozīmīgāku jautājumu šajā programmā. Šeit, šai programmā būtu jāintegrē, piemēram, projekti cīņai pret trokšņu piesārņojumu un līdzīgi projekti. Komisijai nāktos precizēt, kas eh, tāpat, kas ir domāts šeit eh, ar jūras eh, vides aizsardzības projektiem. Trešām kārtām jauninājumu izmaksas. Komisijai ir nopietnāk jāapliecina savs atbalsts eh, vidē draudzīgu novatorisku projektu izpildē. Un tā viss saskaņotībai ar programmu apvērsnes 2020. Šeit ir jādod eh, iespēja sevi pierādīt jaunām eh, vidē draudzīgām eksperimentālām tehnoloģijām tādējādi sekmējot tādu izcilības sacensību Eiropas uzņēmumu un reģionu starpā. Šai programmai, lai tas būtu iespējams, šai programmai ir jābūt ar plašu geogrāfisko aptvērumu. Um, var izteikt prieku par to, ka šī programma jau tagad uh, dod iespēju īstenot uh, tādas kaimiņu līmeņa programmas ar Eiropas kaimiņu valstīm, un tam ir labi piemēri uh, vidusjūras reģionā. Kaut arī joprojām daudz kas vēl ir uh, darāms. sadarbībā ar ne ES valstīm. Un mēs nedrīkstētu ieslodzīt eh, tā, šo programmu LIFE eh, tādā kā sti, striktā rāmī. Eh, izmaksu pamatotība. Es domāju, ir laiks padomāt par tādiem instrumentiem kā PVN atmaksāšana. Bet tas ir nepieciešams, bet tas ir jāveic uh, attiecīgi grozot uh, finanšu regulējumu, ne tikai programma Life pati par sevi to šādus stimulus neieviesīs. Nevaru piekrist arī vairākiem citiem uh, aspektiem komisijas priekšlikumā. Uzskatu, ka ir tātad izmaksu un nodokļu atlīdzināšana ir jāturpina. Uh, tādējādi dodot iespēju turpināt darbu daudziem vidē draudzīgiem uzņēmiem un nevalstiskām organizācijām. Paldies, Franko kungs, jūs eh, tik tiešām izteicāties ļoti īsi. Eh, jūs spējāt eh, demonstrēt to, ka šī programma ir pelnījusi daudz lielāku, nopietnāku ievērību, bet par to noteikti, to noteikti darīsim pēc brīža, kad apspriedīsim grozījumus. Bambrēmtas kundze, lūdzu. Es un ēnu referenta paldies, gribēju pateikties referentam. Un ņemot vērā to, ka pulkstenis nepielūdzami iet uz priekšu, tagad izteikšos ļoti kodolīgi. Pirmām kārtām mums ir jāsaprot, ka šis ir ziņojums, kas ir veltīts videi, un LIFE programmai ir nepieciešams budžets. Protams, jūs varat visu laiku pieprasīt vairāk finansējuma. Uh, bet es saprotu, ka vides iniciatīvām ir nepieciešams vairāk līdzekļu, un es domāju, ka LIFE budžetu varētu salīdzināt ar citiem lielākiem vidē veltītiem budžetiem vai ar vidi saistītiem budžetiem. Piemēram, mums vajadzētu par to runāt arī no lauksaimniecības viedokļa un jāatminas arī uh, finanšu plāna ierobežojumi. Tas bija pirmais, ko es gribēju teikt tālāk. Otrais. Uh, Ir, protams, ļoti daudz eh, jautājumu, kas saistīts ar personālu trūkumu, ar PVN un tā tālāk. Eh, viss ir labāk jāprecizē. Varbūt varētu NVO uh, eh, nodalīt no tiem NVO, kas uh, izmanto LIFE programmu, kas tajā piedalās. Piemēram, mēs nevarētu vēl uh, maksāt algas personālam darbiniekiem no jau tā paknapā budžeta. Un tas attiec arī uz uh, diskusijām par uh, PVN. Visā visumā es gribēju atbalstīt referentu, un mums noteikti ir jādomā par visām iniciatīvām, kas varētu uzlabot ekoinovāciju ieviešanu. Domāju, šādas iniciatīvas ir bijušas pietiekami veiksmīgas arī pagātnē, tādēļ mums ir nepieciešams vēl vairāk inovāciju arī nākotnē. Un es domāju, ka LIFE programma noteikti šeit varētu ieguldīt nepieciešamā aptaupu. Paldies! Paldies, Fiona Hola lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Franko kungam par sagatavoto ziņojumu. Izteikšos patiešām lakoniski. Pirmām kārtām piekrītu, ka live programma patiešām ir vainagojusies panākumiem un Mums ir jādomā, kā to veiksmīgāk reklamēt, un domāju, ka tā ir pelnījusi arī uh, tādu pārliecināšāku vietu masu medijos. Mums ir jāsaprot, kā to integrīt arī nākamajā finanšu plānā. Ir jāizstāv live programmas turpmākā eksistence. Mēs nedrīkstam, lai tā kaut kur pazustu, ņemot vērā to, ka ļoti daudzās budžeta līnijās tiek prasīts vairāk naudas. Tālāk es īsti neesmu pārliecināta par šiem integrētajiem projektiem. Gribēju dzirdēt ko vairāk. Un esmu nedaudz noraizējusies, vai šie integrētie projekti patiešām kaut ko nesīs, vai no otras puses tie jau uh, duplicēs esošās schēmas. Es piekrītu uh, referenta paustajām bažām, ka integrētie projekti visu šo ainu vairāk tikai uh, samiglo, nevis uh, rada tādu skaidru asu skatījumu. Tālāk, ja runājam par OCT, tie ir jāsastāista ar uh, esošo programmu. Ļoti daudzos uh, aizjūras reģionos ir tāda spēcīga biodaudzveidība, un ja, piemēram, karību Eh, jūrā ir vairākas uh, salas, kas ir pārjūras reģioni, tad, protams, tos nevajadzētu izslēgt uh, automātiski no live programmas kā tādas. Tātad uh, aizjūras reģionus, ārvalsts reģionu noteikti ir jāiekļauj. Paldies! Turpin priekšsēdētāji Košēkungs, lūdzu. Oui, merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un arī es vēlētos uzslavēt referentu un arī komisiju, ka tā ir izstrādājusi regulu priekšlikumu. Ziņojumā nu dien vairāk vērtīgi priekšlikumi arī tas, ka ir jāizveido rīcības programma klimata pārmaiņu jomā. Gribēju arī augstu vērtēt 40. pāntu, kur ir norādīts, ka ir jāaizsargā meži, jo tie ir uh, eh, ļoti vērtīgi e, slāpe uglekļa e, dioksīda piesaistē, tās ir mūsu zaļās plaušas. Franko kungs ir sagatavojis ļoti vērtīgu ziņojumu. Mēs atbalstīsim vairākus grozījumus, arī to, kurā ir teikts, ka ir jāiekļauj aizjūras reģionu, kā nu pat to minēja kolēģi. Uz salām bieži vien ir ļoti bagāta biodaudzveidība. 10. un 11. panktā varbūt to varētu uh, iekļaut, varētu iekļaut atsauci uz ekoloģisko koridoru. Es arī uh, piekrītu referentam par to, kā pārliecināt par šī programma, eh, programmas nepieciešamību, jo, protams, tas ietekmē NBO. Mēs saprotam, ka fi ar finansējumu nav gana. Iepriekšējie runātāji jau to teica. Un 3% no budžeta ar to vien nav gana. Jā. Mēs zinām, ka mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika un arī tagad eh, piedzīvojam grūtus laikus, tādēļ saprotam, ka mm, ir grūti saņemt papildus līdzekļus. Uh, Žēl, ka nav neviens atsaucis uz uh, dabas resursu noplicināšanu. Ir dažas izēvielas, kas vienkārši nav atjaunīgas tādēļ mums ir jāparūpējas par resursu saudzīgāku izmantošanu. Un, ja ir kādas izēvēles, kas vienkārši vienā dienā izbeidzas, tad tas arī noteikti ir jānorāda, par to ir jārunā. Mēs visu laiku runājam par uh, tautsaimniecību, kas uh, piedāvā zemu izmešu līmeni, bet eh, vienmēr, kad par to runā, man šķiet, ka uzreiz tie, kas aizstāv atomenerģiju, vienkārši mm, berzē rokas. Tālāk 16. punkts. Neatbalstu oglekļa piesaisti un uzglabāšanu. Paldies, paldies. Turpin priekšsēdētāji. Helmerkungs lūdza vārdu. Varbūt, ka jums šķiet, ka man kaut kas ir pret jums, jo atkal aizmirsu gandrīz jums dot vārdu. Jā, nu dienas priekšsēdētājs kundze, es gribēju arī sveikt mūsu referentu. Jāsaka, ka bio daudzveidība ir ļoti būtisks princips, bet esmu ļoti vīlies, ka šajā ziņojumā tik daudz ir runāts par šiem modernajiem zaļo saukļiem, par klimatu pārmaiņām un tā tālāk. Un es nezinu, vai kolēģi patiešām ir Eh, iepazinušies ar daudzu zinātnieku atzinumiem, kas sāk pārskatīt savu attieksmi pret klimata pārmaiņām. Un bija kāds zinātnieks, kas ir tāds kā klimata pārmaiņu gūrū, pirms pieciem gadiem apgalvoja, ka klimata pārmaiņas, piemēram, ziemeļu un dienvidu polos nogalinās cilvēkus un būs ļoti maz dzīvās radības vispār pasaulē pēc dažiem gadiem, bet tagad viņš ir izdevusi grāmatu, varbūt jūs to nezināt. Šis cilvēks apgalvo, ka nemaz viss nav tik traki, klimata pārmaiņas ir pārvērtētas, mēs esam kļūdījušies un īstenībā parlamentā mēs arī daudz ko daram aplam. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties arī tulkiem, saka priekšsēdētāji, ja mēs varētu nedaudz paildzināt šo sanāksmi. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim lūdzu. Merci, Un tad Franko kungs. Komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs tātad divatā pārstāvam komisiju. Es pārstāvu vidas ģenerāla direktorātu un kolēģis eh, vairāk tā kā atbild par klimatu. Eh, paldies Franko kungam, eh, referentam par šo ziņojumu projektu. Paldies, ka mums ir iespēja par to izteikties. Paldies par šo diskusiju un ar prieku reaģēsim tādā provizoriskā kārtā uz ziņojumā teikto un pēc tam došu vālēji, vārdu kolēģei. Priekšsēdētāji, jums ir minūte laika. Tātad eh, Franko kungs eh, īpaši pievērsās integrētajiem projektiem. Eh, programma Life ir tāda ļoti pieticīga programma finansēja, pieejamā finansējuma ziņā, un komisija uzskatīja, ka nākotnē šīs programmas izmantošanu saistībā ar citiem fondiem noteikti vēl ir apspriežama nākamajā finanšu perspektīvā. Un Komisija noteikti raudzīsies, kā ir iespējams labāk īstenot ES tiesību aktus vidas jomā. Ir šī savietojamība, sastarpējā papildināmība jāuzlabo, jo īpaši pieejamā finansējuma celšanai e, jāsaskaņo tas viss ar kohēzijas fondu, ar kopējām strateģiskā līmeņa programmām, ar valstu e, dažādām sastarpējām programmām un komisija tajā visā cenšas e, iestrādāt programmu LIFE arī Eh, šeit ir nepieciešams eh, tādu saskares punkts izveidot ar eh, kopējā lauksainiecības politiku. Ja runājam par piemērošanas jomu, kādas, kādās jomās varētu īstenot šādus projektus. Šeit jāpiemin arī ūdens saimniecības projektus, pilsētvidas attīstības projektus. Mm, bet, nu, kā jau teicu, atkal jāsaskars ar ierobežotā finansējuma jautājumu. Eh, naudas vairāk nebūs. Un šeit arī parlamentam, kā budžeta iestādē, būtu savs vārds sakāms. Eh, tas pats ir sakāms arī eh, par geogrāfisko pārklājumu. Programmai Life tas ir ierobežots. Programma Life ir paredzēta kā kopienas tiesību aktu instrumen īstenošanas instruments un pārobežu projekti, attālināto reģionu projekti. Uh, Eh, arī dzen, eh, protams, ir aktuāli šai kontekstā, tiem ir vieta eh, šo atbalstāmo atbalstu tiesīgo projektu lokā. Un, ja vēlaties, varam arī par to specifiski norādīt programmas tekstā. Par attaisnojumām izmaksām, attiesnojumām izmaksām aicinu ieskatīties finanšu regulā, kas šobrīd tiek pārskatīta atbilstoši savam trīs gadu ciklam Un to pašu var teikt par, eh, piemēram, PVN atmaksām, par pastāvīgā personāla eh, darba samaksu. Tālūk. Vēlos dot vārdu kolēģei. Atvainojos, Kinas kundze. Vēlos vienkārši atbildēt uz eh, refer, vēlās jūs lūgt eh, reaģēt uz eh, referentu un ēnu referentu teikto rakstiski, jo mums laika tik tiešām nav. Tā kā lūkšu jūs savu atbildi sagatavot rakstiski. Tagad vārds Franko kungam. Tik tiešām atvainojos par, atvainojos komisijas pārstāvjiem par šādu nelaipnību. Vienkārši izmantošu atlikušās sekundes, lai pateiktos kolēģiem, uh, komisijai par pretīmnākšanu, par pozitīvu attieksmi. Vēlos apliecināt kolēģim, kuram bija nu pat jādodas prom. Integrētie projekti nekādā ziņā neaizstās uh, esošos projektus, vienkārši tos papildinās, nostāsies tiem līdzās. Šeit vienkārši tiek uh, pavērts, uh, pavērta jauna uh, darba metode, uh, jauna iespēja Un, uh, ja, runā, tātad, ja runājam par programmas LIFE ieintegrēšanu citos ES uh, projektos un fondos, tas uh, pilnīgi noteikti ir pozitīvi. Un uh, ticiet man, es kā zaļi domājošs cilvēks uh, raudzīšos, lai viss būtu kārtībā. Paldies! Nu, tā tad 26. aprīlis ir eh, pusdienlaiks, ir termiņš eh, komentāru un grozījumu iesniegšanai. Nu, ko līdz ar to šīs dienas darbu esam eh, paveikuši. Tātad izbraukuma sēde ir gaidāma, kuras vadītājs nozīmēsim tuvāko pāris dienu laikā delegācijas arī dzen tiks objektīvā kārtā izraudzītas, atlasītas. Nozīmēsim referentus, grupu dalībniekus. Jautājumu par Alžīriju skatīsim vienkāršotajā procedūrā. Un mūsu komitejas ziņojumi un pašinstīvas atzinumi par kohezijas fondu, par enerģētikas eh, politikas instrumentiem. To, par to atbildēs S un D. Priekšsēdētājs saka paldies eh, visiem, kas uzkavējās eh, šīs dažas minūtes ilgāk. Atvainojos visiem, kam tas sagādāja sarežģījums un novēl visiem patīkamu vakaru. Un Tiekamies nākamreiz. Paldies!